Hello, good afternoon to everybody. Labdien, sveicu jūs pēcpusdienā. Mēs sāksim pēcpusdienas sesiju. Kāto alla promozione della partecipazione. Tad mēs runāsim par to, kā vairāk iesaistīt Eiropas pilsoņus Eiropas aktivitātēs. pastāv vēl joprojām darā, dažādi trūkumi un robi Eiropas pilsoņu tiesību īstenošanā, kā mēs dzirdējām. Società, la carenza di informazioni. Ad ognuno di tali aspetti ha fatto. Jārunā par to, ka arī nav pietiekam daudz informācijas. Un tāpat jāsaka, ka uh, lūgumrakstu komitejas darbs ir bijis uh, ļoti. Uh, intensīvs. Mēs varam ļoti aktīvi sekot notikumiem. Mēs esam lūgumrakstu komitejā saņēmuši no augusta 2012. gadā aptuveni 1300 dažādus lūgumrakstus. Tie ir ļoti dažādi lūgumraksti un katrs pilsonis var vērsties. Uh, Eiropas parlamentā vai citās Eiropas Savienības institūcijās, lai norādītu uz uh, kopienas likumdošanas uh, nepielietošanu vai kļūdainu pielietošanu. Un līdz ar to tiek uh, veicināts arī uh, ES likumdošanas diskusijas. Šogad laikā, kopš esmu uh, bijusi priekšsādātāja peti komitejā, es um, esmu pārliecinājusies par šī instrumenta efektivitāti. Dažkārt uh, saņem norādes uz uh, komisijas darba neefektivitāti. Mēs esam uh, ļoti aktīvi iesaistījušies arī likumdošanas uh, darbā. Atsaukšos tikai uz akta uh, jautājumu kopumu. Un tāpat arī gribētu runāt par dažādiem citiem jautājumiem, kad esam aktīvi bijuši, piemēram, arī jautājumos, kad pie mums vēršas. Ja atgriežos pie akta jautājuma, tad aptuveni 2 miljoni es 2000 pilsoņu vērsās lūgumrakstu komitejā. Par zivsaimniecības jautājumiem runājot, aptuveni 900 lūgumrakstu iesniedzēju vērsās pie mums, tā, aicinot aktīvi risināt tās problēmas, uz kurām konkrēti tika norādīts. Tās tiesības, kuras uh, ir garantētas uh, līgumos, netiek uh, individuāli pielietotas, tās ir kolektīvas tiesības un visiem kopā ir jādarbojas, lai šie instrumenti pēc iespējas labāk tiktu izmantoti un arī pielietoti. Che troviamo anche trasfusi nei trattati per Ir uh, ļoti aktīvs darbs uh, veikts uh, mūsu kamtajā, es jau uz to norādīju. Mēs arī tāpat aktīvi strādāsim, mm, arī īstenojot cilvēku pamatiesību hartu. Un tāpat arī jāuzsver, ka mums piekrīt arī uh, plaša kompetence. Arī demokrātiskā iesaiste ir ļoti nozīmīga un vēlamies īpaši uzsvert šī darba nozīmīgumu attiecībā uz likumdošanas iniciatīvām. Pirmo reizi ir ieviesta uh, iespēja Eiropas iniciatīvas projektu laikā, ja miljons pilsoņu paraksta dokumentu no septiņām dalībvalstīm, tad komisija ir iespēja izteikt likumdošanas priekšlikumu. Komisija tiek uh, iesaistīta arī šajā uh, pilsoņu iniciatīvas uh, projektā un aktīvā tā darbībā. 2012. gada uh, direktīva 218. slipsvītra 16 ir uh, arī bijusi ļoti nozīmīga pēc uh, šo instrumentu uzskaitījumu vēlos vēl norādīt uz to, ka arī uzklausīšanas ir ļoti efektīvs uh, darba instruments. Mēs uh, rīkojam šādas uzklausīšanas un bieži vien pēc tam arī uh, aktīvi pievēršamies likuma projektu ieviešanai un iesniegšanai. Mēs esam aktīvi strādājuši arī iniciatīvā Uh, attiecībā uz balsošanu, uz uh, tiesībām balsot, uh, tas skar tieši tos pilsoņus, kuru dzīves vieta ir uh, kādā citā vietā, nevis uh, tajā valstī, kur viņi ir dzimuši un kur gribētu balsot. Viena no problēmām, uh, kas bieži tiek uzskaitīta un uzsvērta lūgumrakstos, rakstos, ir saistīta tieši ar šo jautājumu loku. Es domāju, ka attiecībā uz šiem jautājumiem, tāpat arī attiecībā uz brīvu kustību un citām, jau pieminēju šeit vēlēšanu tiesības, tātad visos šajos manas uzskaitītajos jautājumos ir jārod risinājums. Mans pārstāvētā valstī, Itālijā, piemēram, bija ļoti konkrētas problēmas, un mēs izvērtējām tās, tās problēmas, kādas bija vēlēšana sistēmā. Mēs esam daudz strādājuši ar citiem jautājumiem, nu, piemēram, kā vienu no tiem var pieminēt Erasmus programmu Šeit problēma ir tāda, ka tajā gadā, kad studenti izmanto Erasmus programmu, tad viņiem iznāk, nu, burtiski tā kā atteikties no vēlēšanas tiesībām vai arī jādodas atpakaļ uz savu izcelsmes valsti. Esam uzklausījuši ļoti dažādus uh, stāstījumus, nu, piemēram, uh, praktiskas programmas, kādas ir uh, Anglijā attiecībā uz vēlēšanu tiesībām. Runājot par tiem lēmiem, kas ir pieņemti attiecībā uz uh, vēlēšanu tiesību pārnešanu, uh, jautājums bija par Spāniju. Tātad ar to gribu tikai uzsvērt, ka šis ir ļoti būtisks jautājums. Persona ierobežot kustību ir viens no pamatpīlāriem ja mēs runājam par ES pilsonību, tad tā bieži tiek saistīta tieši ar šo pīlāru, kuru pieminēju. Vēlēšana tiesības ir ļoti būtiskas, pilsoņi aktīvi iesaistās pilsoniskajā dzīvē. Mums ir aktīvi jāstrādā, lai šo Eiropas pilsoņu gadu aktīvi veidotu, jo dažkārt saskaramies arī ar šķēršļiem. Tie bija mani ievadvārdi, un tagad gribu a, dot a, Ungārijas a, pārstāvjumu vārdu. Tas ir Gudulu pilsētas mērs. Viņš runās par vēlēšanu tiesībām. Pēc tam uzstāsies Gido Gimēsī kungs, reģiona komitejas referents. Jautājums ir par pilsoņu iespējām balsot pašvaldības un citās vēlēšanās. Es ar nepacietību gaidu jūs teikto. Tāpat arī ceru, ka uh, šī sēde kopumā būs mums visiem ļoti veiksmīga un mēs varēsim uh, gan šodien aktīvi strādāt, gan arī vēl veiksmi jums jūsu darbā dažādajās jomās, uh, kuras pārstāvta. Paldies, godātie deputāti, viesi. Es ļoti priecājos par iespēju uzstāties šajā pasākumā un pastāstīt jums par pieredzi esmu strād, strādāju arī reģionu komitejā un tā kā esmu pašvaldības vadītājs ļoti cieši sadarbojos ar pilsoņiem un vietējiem un reģionu politiķiem. Politiķi mūsu pilsētās un reģionos zina, kas nodarbina cilvēkus un kāpēc viņi ir vīlušies Eh, tajā, kā Eiropa eh, mēģina risināt esošo ekonomisko situāciju. Pašreizējais eh, viedoklis sabiedrībā liecina, ka Eiropas Savienība cieši ne tikai no finanšu un ekonomikas, bet arī no uzticības krīzes. Un tas nav nekas jauns šī neusticēšanās sabiedrībā, bet tā apdraud uh, cilvēku uzticēšanos un nelabvēlīgi ietekmē institūciju darbu, turklāt jau daudzus gadus. Žaks Delors kaut kad jau sacīja, ka neviens neiemīlās kopējā tirgū. Es gribētu uzsvērt, ka nevienam nav iemeslu iemīlēties arī konkurencē vai konkurēt spējā. Bet eh, neaizmirsīsim, ka Eiropas ekonomiskā savienība uh, palīdzēja īstenot Eiropā ļoti lielas pārmaiņas. Un cita starpā Eiropā šodien darbojas parlaments ar plašām pilnvarām, arī vietējās un reģionu iestādes ir pārstāvētas Eiropas Savienības līmenī, un par to mums cilvēkiem ir jāstāst daudz vairāk. Mums, mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka uh, tas viss ir mūsu ikdienas darba daļa. Es esmu pārliecināts, ka mūsu rokās ir iespējas, elementi, instrumenti, pa, ar kuriem um, veidot tādus veiksmes stāstu par Eiropas Savienību. Un tā bāze ir Eiropas Savienības pilsonība. Es eh, domāju, ka ir liek atgādināt, ka Eiropas Savienības eh, pilsonība pastāv paralēli vienlaikus ar dalību valstu pilsonībām. Un, protams, eh, vienlaikus pastāv cilvēka reģionālā vai, un vietējā identitāte. Bet ir ļoti svarīgi, lai šis, mm, šī Eiropas saimnības pilsonība būtu piepildīta ar saturu. Uh, Un šeit man jāatsauc uz līgumiem un arī pamatiesību hartu Eiropas Savienībā. Eiropas ES pilsonība piedod ekonomiskajam un politiskajam integrācijas procesam papildus personālu, tādu individuālu dimensiju. Un Eiropas Savienības pilsonība maina cilvēku ikdienas realitāti un ļauj gūt lielāku labumu, baudīt Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Un tas ir arī ļoti būtiski, lai Eiropa varētu nodrošināt mieru un stabilitāti ne tikai Eiropā, bet arī citur. Eiropas Savienības pilsoņi uh, gaida no mums atbildes brīvās pārvietošanās tiesības, par ko mēs runājām šorīt, parāda, ka Eiropas Savienība pilsoņu acīs ir reāls veidojums un piešķir viņiem jaunas iespējas izbaudīt arī Eiropas daudzveidību. Tas ir arī svarīgs izaugsmu veicinošs faktors. Pēcpusdienā apspriežamais jautājums vēlēšana tiesības, citas politiskās tiesības, piemēram, tiesības iesniegt lūgumrakstus vai Eiropas pilsoņu iniciatīva, tas viss arī veido daļu no tā, kā atbildēt kritiķiem, kas kritizē nedemokrātisku Eiropas Savienību. Visi šie elementi apliecina, ka mūsu pilsoņi, neatkarīgi no tā, pie kādas valsts viņi piedara, viņiem ir izšķirošā loma Eiropas likumdošanas procesā, un tāpēc vēl jo svarīgāk ir mudināt cilvēkus izmantot viņu tiesības un iesaistīties reāli tādas telpas izveidē, kur reāli darbojas demokrātija, kur notiek debatas, kas iet arī pāri valstu robežām Eiropas Savienībā. Vietējām un reģionu iestādēm arī turpmāk būs svarīga loma īstenojot Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Uh, gan reģioni, gan pilsētas uh, var daudz darīt, lai novērstu šķēršļus cilvēku tiesību ievērošanā. Un es gribētu varbūt atsaukties uz trim galvenajām prioritātēm, kas ir minēti 2010. gada Eiropas Savienības pilsonības ziņojumā. Pirmā prioritāte nozīmē pilnīgi īstenot cilvēku tiesības, katra individuālā cilvēka tiesības pilnā apjomā. Tas nozīmē, ka gan vietējā, gan reģiona līmenī ir jāgarantē, lai Eiropas saimnības likumdošana pilnībā tiktu īstenota lai būtu tāda administratīvā prakse un pakalpojumu kultūra, kas uh, um, liktu cilvēkiem simpatizēt Eiropas Savienībai. Un mums ir arī jāraugās, lai labāk saskanētu dalību valstu un Eiropas Savienības likumi. Uh, Otrā prioritāte ir īstenot nepieciešamos pasākumus, stimulējot Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, jāizvairās no liekām administratīvām, birokrātiskām procedūrām un liekas papīra rakstīšanas. Tas sevišķi ir svarīgi uh, attiecībā uz jaunām Eiropas Savienības dalību valstīm, cilvēkiem, kas sāk tikai izbaudīt Eiropas saimnības priekšrocības. Un tāpat mums ir jāspēj atbalstīt mūsu iedzīvotāju, kas vēlas daļu savas dzīves pavadīt citā Eiropas Savienības dalību valstī. Un trešais ir jāuzlabo komunikācija, jāinformē cilvēki par viņu statusu kā Eiropas Savienības pilsoņi, jāinformē par viņu tiesībām un arī pienākumiem. Uh, un jā, tādējādi jāveicina um, iesaistīšanās demokrātiskos procesos. Eiropas pilsoņu gads tagad ir nācis īstajā laikā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām nākamajā gadā. ES pilsonība ir ļoti būtisks elements Uh, arī sabiedriskajā sfērā, kas kļūst ar vien tāda starptautiskāka. Mēs tiešām ticam, ka demokrātija ir pamata princips, uz kā balstās Eiropa. Un uh, vēlēšanas varbūt ir tā visredzamākā um, uh, tāda parādība, bet uh, tā, tā nav vienīgā iespēja, kur cilvēkiem iesaistīties Eiropas projektā. Ir jānostiprina arī saikne starp mūsu pilsoņiem un Eiropas Savienību, turklāt tam jānotiek ikdienā, lai nodrošinātu ekonomikas atvesaļošanu un izaugsmi visos līmeņos. Mūsu komitejas tāda reģionu komitejas nesenās aktivitātes, gatavojoties šim um, pilsoņu gadam, liecina par to, ka mēs iesaistām cilvēkus visos līmeņos un informējam viņus. Ir nepieciešama ļoti laba komunikācija, mēs esam par to parūpējušies un ir izdot jau tūkstoši pilsoņu pasu kāda tā izskatās, jūs varat redzēt arī savā dokumentu mapītē. Bet tajā pašā laikā mēs vēršam tādu politisku uzmanību un gribētu jūs informēt par mūsu iepriekšējo plenāru sesiju, kurā mēs pieņēmām divus atzinumus, kas attiecās arī uz Eiropas Savienības pilsonību. Par to mums būs vēl iespēja runāt dienas gaitā. īstenojot vēlēšanu tiesības, um, šeit uh, referents ir Ģorģis Gēmeši. Mēs gribam aicināt komisiju īstenot pasākumus, kas mudinās cilvēkus uh, iesaistīties fundamentālo pamata demokrātisko tiesību garantēšanā visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Uh, un cilvēkiem ir jābūt iespēja ne tikai startēt uh, vietējās vēlēšanās, bet arī reģionālā līmeņa vēlēšanās. Nesenā pētījumā mēs ievācām informāciju par to, kā Uh, vietējā un reģionu līmenī pašvaldības var veicināt Eiropas pilsonības projektu un īsta, vai labāk īstenot Eiropas pilsoņu tiesības. Būtiski ir arī ņemt vērā uh, ir jāapzinās, ka Eiropas politiskajām partijām ir jāsaprot, ka tās ir Eiropas līmeņa partijas. Un šeit nepietiek tikai ar informācijas kampaņām. Manuprāt, Eiropas līmeņa partijas var daudz darīt, popularizējot Eiropas uh, rīcību dažādās politikas jomās un uh, piešķirt lielāku dinamiku politiskajai dzīvei Eiropā. Un noslēgumā, dāmas un kungi, es gribu izmantot šo iespēju un aicināt visus mūsu partnerus, visus iesaistītos, uh, ņemt vērā viņu atbildību, kas viņiem ir uzlikta par to, lai šis gads noritētu seksmī, sekmīgi. Es gribētu aicināt Eiropas institūcijas vairāk koncentrēties Eiropas Savienības pilsonības projektam, Turklāt visās aktivitātēs, kas tiks īstenots, ne tikai organizēt komunikācijas un informācijas kampaņas, un ne tikai darīt to šajā gadā. Pamattiesību hartai ir jābūt stūrakmenim veidojot politiku nākotnēji un ir nepieciešams racionālo un funkcionālo elementu Eiropas Savienībā papildināt ar emocionālas dabas piesaisti. Ir jāatrod veidi, kā likt cilvēkiem kļūt aktīvākiem, kā veidot Eiropas publisko telpu vai sabiedrisko telpu un vienotu Eiropas identitāti. Es gribu arī atgādināt kolēģiem citās institūcijās, uh, ka reģionos un vietējā līmenī pastāv vēl neizmantotas iespējas, ir jāiesaista reģionu un pilsētas dažādās uh, stratēģijās, kas ir domātas pilsoņiem, un uh, demokrātijai ir jāsākas uz vietām, tad zemākajā līmenī. Gribu aicināt arī visus politikas veidotājus vietējā reģionu un dalībvalstu līmenī, uh, darīt visu iespējamo, lai uh, reklamētu Eiropas Savienības uh, pilsonības projektu un darītu to <clears throat> uh, tiekoties ar vēlētājiem. Ir jāapzinās, ka šim projektam ir pievienotā vērtība ne tikai pilsoņu dzīvē, bet uh, arī starptautiskā mērogā. Un noslēgumā gribu aicināt visus pilsoņus, visus mūsu visu Eiropas Savienības pilsonība nav vienkārši tāda mm, rotaļmantiņa vai kaut kas, ko mēs iegādājamies veikalā. Tas nozīmē dalīties atbildībā un aktīvi iesaistīties. No mūsu puses mēs darīsim visu iespējamo, lai jūs justos kā mājās, vienalga vai jūs atrodaties Eiropas Savienībā kurā vietā jūs atrodaties Eiropas Savienībā, un centīsimies, lai, lai jūs justos kā Eiropieši, vienalga, kur ir jūsu mājas. Paldies! Paldies jums, Džemēs kungs, un tagad varam pāriet pie otrās paneļa diskusijas, un man ir liels prieks, ka varu tagad dot vārdu Antigonija Papadopulo kundzei. Es atvainojos par jūsu uzvārdu izrunu. Lūdzu, Papadopulo kundze. She's going to be the moderator. Viņa vadīs šo uh, paneļdiskusiju. Paldies visiem! All right. Good afternoon, everybody. Labdien visiem! Kā jūs jau dzirdējāt, mani sauc Antigonija Papadopulu. Es esmu no Kīpras, un mūsu uzvārdus vienmēr ir nedaudz pagrūti izrunāt. Uh, Es atvainojos arī, ja e, nepareizi uzrunāšu citu runātāju vārdus. Paldies Maconī kundzei un Gemesī kungam par ievadvārdiem šajā otrajā paneļdiskusijā, kurā mēs šodien runāsim par vienu no Eiropas pilsoņu tiesībām, proti par tiesībām aktīvi piedalīties Savienības politiskajā dzīvē. Tā kā e, mums nav daudz vietas šeit pie galda, daži no runātājiem uh, uzstāsies no pirmās rindas zālē. Redzu, ka viņi ir ieņēmuši savas vietas. Ļaujiet man teikt nelielu ievadu par šo jautājumu, dāmas un kungi, labdien! Šī uzklausīšana, kur organizē Eiropas komisija un Eiropas parlaments, dod lielisku iespēju 2013. gada sākumā, kas ir Eiropas pilsoņu gads, apvienot eh, politiķus, ekspertus, profesionāļus un pilsonisko sabiedrību, lai apspriesta to, kā Eiropas pilsonība varētu kļūt par konkrētu realitāti pilsoņu dzīvē. Eh, ekonomikas un politikas un sociālajās krīzes apstākļos un tikai gadu pirms nākamajām Eiropas vēlēšanām šis dialogs ir izšķirīgi svarīgs, lai Eiropas pilsonība būtu politiskās darbkārtības centrā. Tas ir arī e, svarīgs solis e, ciešākas Eiropas integrācijas virzienā ar e, spēcīgu leģitimizāciju. Un tas ir viens no mērķiem šajā Eiropas pilsoņu gadā un es esmu referenta no Liba komitejas puses par šo jautājumu. Tā ir, ka pēc 2010. kādas pilsonības ziņojuma pēc darba un 2012. gadā publiskās apspriešanas par Eiropas Uh, pilsonību ir konstatēts uh, konkrēts progress uh, noteiktās jomās, bet joprojām pastāv šķērši un tie ir jānojauc, lai pilsoņi pilnībā varētu paudīt savas tiesībās. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzklausīt pilsoņus, iedrošināt viņus paust savu viedokli un veicināt viņu aktīvu iesaisti Eiropas Savienības politiskajā dzīvē. Lai īstenotu pilsoņu dialogu un veidotu uh, vienotu politisko arēnu, um, ir jāaicina pilsoņu paust savu viedokli. Tas ir otrais mērķis šajā Eiropas pilsoņu gadā. Lisabonas līgums aicina ES veidot dialogu ar tās pilsoņiem, veicinot viedokļu apmaiņu starp uh, dalībvalstīm un lēmumu pieņēmējiem. Dialogam būtu jābūt ikdienas principam uh, lēmumu pieņemšanā pilsoņi vēlas labāk saprast, kā tiek pieņemti lēmumi viņu vārdā. Viņi grib uh, pārvarēt uh, plājesu starp uh, pilsoņiem un lēmumu pieņēmējiem. Viņi uh, varēs uh, sekot arī komisijas sēdēm uh, tiešsaistē, un tas veicinās pilsoņu iespējas iesaistīties demokrātijā. Uh, un tas eh, veicinās arī eh, iespējas rast risinājumu patiesajām pilsoņu problēmām. Un eh, cerams arī veicinās vēlētāju aktivitāti 14. gada vēlēšanās. Šajā otrajā paneļdiskusijā mēs runāsim galvenokārt par līdzdalības demokrātiju un politiskajām pilsoņu tiesībām. Pilsoņu aktivitāte ir rādītājs cik akt, veselīgi darbojas demokrātija un kā sociālā kohēzija balstās uz uh, sastarpēju uzticīgu. Iepriekšējās Eiropas vēlēšanas uh, parādīja, ka dažās dalībvalstīs pat uh, mazāk par pusi vēlētāju piedalījās vēlēšanās. Un, um, 30 un mazāk par 30% pilsoņi Eiropā uzskata, ka viņi var ietekmēt uh, politisko procesu Eiropā. Un uh, pilsoņiem vajadzētu aktīvi piedalīties demokrātiskajā veidā. Tādējādi viņi arī jūtas iesaistīti uh, valstī, kurā viņi dzīvo. Šajā otrajā paneļdiskusijā tāpēc būs uh, svarīgi apspriest to, uh, kā pilsoņi var aktīvi piedalīties Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē un kā to varētu veicināt. Otrkārt ir jāatrod veidi, kā stiprināt Eiropas demokrātisko procesu un treškārt eh, stiprināt Eiropas institūciju leģitimitāti. Un mēs arī eh, runāsim par eh, to, ka ir cilvēki, kuriem nav iespējas balsot uh, nacionālajās vēlēšanās pilsoņiem, kas dzīvo citā dalība valstī uz zinām laiku, un e, diskutēsim arī par tiem šķēršļiem, kas kavē pilsoņiem piedalīties savas valsts vēlēšanās. E, Apvie, tiešais aptaujā 62% apmeklē, atbildētāji teica, ka tam nav pamatojumu, tāpēc ir jādomā par to, kādi būtu piemērotākie veidi, kā uh, risināt šo jautājumu. Pirms došu vārdu mūsu viesiem. Piebildīšu vēl tikai, ka Eiropas pilsoņu gadā ir runa par Eiropu. Tur ir runa par visiem mums, kā Eiropiešiem. Mums nevajadzētu laist garām šo iespēju paust savu viedokli, rīkoties kopīgi, iesaistīties un uh, raidīt vēstījumu, ka mēs visi piedaram vienai ģimenei, ka mums ir šī kopīgā Eiropas pilsonība. Uh, bez jebkādas diskriminācijas. Es ceru, ka šajā diskusijā eh, mums eh, būs atklātas diskusijas un tas stiprinās mūsu kopējo vīziju, lai varētu uh, turpināt Eiropas integrāciju ar plašu demokrātisku atbalstu. Es uh, ceru, ka uh, sāksies jauna ēra pilsoņu iesaistēja Eiropas demokrātijas procesā. Es ceru, ka mums būs auglīgs diskusijas. So, on the list, the first speaker. Un pirmais uh, runātājs uh, ir uh, Antonio Lopes Isturis Svaita kungs. Manuprāt, viņš kavējas, un tāpēc dosim vārdu Jonek Polet kungam, kurš ir Eiropas Sociālistu partijas ģenerālsekretāra vietnieks. Lūdzu, Polet kungs, jums piecas minūtes. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu teikt paldies arī uh, organizatoriem, Lība, uh, Pēti un Jūri komitejas uh, organizatoriem par šī uh, pasākuma organizēšanu, par uh, es, par pilsoņu tiesībām. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, par ko mēs šodien runājam, un piecās minūtēs mēģināšu uh, pastāstīt, ko dara Eiropas sociālistu partija šajā brīdī, kas ir ekonomiski un sociāli sarežģīts Eiropas Savienībai. Un gads ir palicis vēl līdz Eiropas vēlēšanām. Tas ir liels izaicinājums visiem tiem, kas šeit pie galda ir un arī šeit šajās telpās. Bet uh, ārpus uh, šīm telpām maz par to tiek runāts. Un mēs dažās valstīs redzējām, ka uh, nu, tāda vienaldzība iestājas, bet jārunā par Eiropas politiku, par Eiropas politiskiem spēkiem. Sociālistu partijai tas ir ļoti būtisks notikums, uh, un mēs to jau sākam tagad gatavot. Ļoti ātri uh, sākšu. Uh, 3P - politizēt Eiropas uh, diskusijas, uh, iesaistīt. Uh, Eiropas pilsoni. Un trešais - aktivizēt darbību. Pirmkārt, mums liekas ļoti skaidri, ka Eiropas līmenī ir atšķirības starp kreisiem un labajiem. Diemžēl, ja mūsu pilsoņi var to saprast reģionālā, nacionālā līmenī, viņiem Eiropas līmenī nu, nav īsti skaidrības, kā tad šīs partijas strādā, kāda ir šī darbība. Uh, arī attiecībā uz darba. Un tagad mēs redzam, ka ir tāda politiskā situācija, kurā ir ļoti atšķirības pozīcijas starp kreisiem un labajiem, un ir jāparāda ļoti skaidri šīs atšķirības. Ekonomikas un sociālā krīze, kas uh, sekoja uh, finanšu krīzē pēc 2008. gada, parāda, ka politiķu pieeja šai krīzē ir atšķirīga. Mēs, Eiropas sociālisti, mūsu pieeja ir uh, tāda, ka mēs vēlamies izaugsmas atjaunošanu, pārtraukt taupības politiku, piedāvāt alternatīvas risinājumus, lai radītu darba vietas un lai jauniešiem būtu vairāk darba vietu. Un to mēs redzam, ka es um, dažās valstīs uh, ir ārkārtīgi augsts jauniešu bezdarba līmenis. Jāsaka, ka Eiropas līmenī mēs piedāvājam arī alternatīvas risinājumus. Tas ir pirmais. Otrais - personalizācija. Uh, Vēl vienreiz um, daudz pilsoņu vienkārši ne, nesaprot un neredz, kas ko pārstāv, X vai Y, nu, kas tad viņu interesēs strādās. 2014. gadā būs ļoti būtisks izmaiņas, un tās ir tādas, ka uh, katra lielā politiskā saime prezentēs vienu kandidātu uh, kā uh, komisijas priekšsādātāju uh, kandidātu. Tā tad būs arī PS viens kopējs kandidāts Eiropas. Uh, vēlēšanām. Es domāju, ka tas eh, būs ļoti pozitīvi. Mums būs kandidāts vai kandidāte no sociāldemokrātiem. Process ir ļoti skaidrs, demokrātisks, atklāts. Mēs to sāksim oktobrī, pabeigsim nākošā gada februārī eh, vai janvārī. Un mums būs kopējs manifests, kā tas vienmēr ir bijis, un arī kopējs kandidāts. Trešais punkts um, - iesaiste. Ir nozīmīgi iesaistīt pilsoņus. Sociāldemokrāti un uh, mūsu pārstāvju parlamentā ir aizsākuši dažādas uh, kampaņas. Mēs, piemēram, iestājāmies par finanšu operāciju nodokļu ieviešanu. Par to esam aktīvi runājuši, tāpat arī par garantijām jauniešiem. Tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Uh, pēdējo gadu laikā esam strādājuši, lai to sasniegtu arī padomē aktīvi esam strādājuši. Nu, tie ir šie trīs galvenie punkti, jo tā kā mēs redzam, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās dažādās valstīs tendence ir tāda, ka ir aizvien mazāk balsotāji manā valstī, mans pārstāvētā valstī, ir iespēja apvienot pašvaldību vēlēšanas un Eiropas vēlēšanas, bet nu redzam, ka tomēr ļoti maz ir pieteikušies Eiropas vēlēšanās. Ir grūti visu pateikt piecās minūtēs, bet, nu, jāsaka, ka arī politiskās saimas aktīvi strādā un jāparāda šo atšķirību starp kreisajiem un labējiem, jo no nesen laikā sāk runāt par, par tā sauktiem Eiropas dēmoniem, par nacionālismu, par uh, ekstrēmistu partijām, kas um, daudz balsu vēlēšanās iegūst. Un ļaunākais, kas varētu notikt uh, gan dažādās valstīs, gan arī Eiropas līmenī, uh, ir nacionālisma uh, ietekmes uh, pieaugums. Jāsaka, ka jā, ir vēl šīs uh, idejas auglīgā augsnē kritušas. Mums kreisajiem ir jāpiedāvā tāds ļoti skaidrs uh, risinājums šīm problēmām. Arī attiecībā uz nākošajām Eiropas vēlēšanām. Thank you very much, uh, Mr. Polet. You have... Paldies, Poleta kungs. Jūs uh, pieskarāties ļoti svarīgiem jautājumiem ir līdzdalība, jaunatnes bezdarbs, politiskā iesaiste, un daudz no šiem idejām ir rīcības plānā, un tad, kad būs diskusijas, tad jūs varēsiet plašāk izteikties par šiem jautājumiem. Tagad sveicu šeit Antonio Lopes izturīts Vaitkungu, kurš ir Eiropas Tautas partijas ģenerālsekretārs un arī uh, juridisko lietu komitejas deputāts Eiropas parlamentā. Lūdzu, jums vārds uz piecām minūtēm. Vai ir spāņu tūkojums pieejams? Ļoti labi. Nu, tā tad runāšu spāniski. Sākumā gribu teikt paldies komisārai Vivienai uh, Redingai. Viņa ir līdzorganizātori šim pasākumam. Viņas darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo šeit mēs runājam par Eiropas pilsoni un Eiropas pilsonību. Gribu teikt viņai paldies par to, uh, ka mēs šodien varam runāt arī par pilsoņu politisko iesaisti nākošās Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks 2014. gadā, tas ir drīz. Sociālistu partijas pārstāvs jau par to runāja un uzsvēra, ka šis sprīdis ir ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka mēs esam, uh, nu, burtiski tādā tā kā testa priekšvakarē un ceru, ka nākošajās vēlēšanās mums izdosies uh, paaugstināt uh, pilsoņu uh, piedalīšanās. Uh, līmeni, jo Eiropas vēlēšanas nav nacionāls vēlēšanas, un šeit netiks runāts par uh, nacionālajiem jautājumiem. Es esmu EP deputāts, esmu ievēlēts kā daudz citi kolēģi, un esmu droši, ka 80% no diskusijām vēlēšanu kampaņā tās bija nacionālas tēmas. Mums vajadzētu arī atturēties, uh, piemēram, mūsu diskusijās ar pilsoņiem. Uh, Bet jau pašā laikā mums vajadzētu mēģināt 15% vairāk Eiropas tēmu ietvert darba kārtībā. Nu, piemēram, Eiropas komisijas priekšsēdētāja vēlēšanas, jo lielākās un pārsvarā vairākums Eiropas partijām nav aktīvi iesaistījušās, bet ir jāuzsver arī tas, ka būs tādas ļoti aktīvas un skaidras diskusijas, ir arī ļoti lielas atšķirības, piemēram, starp sociāldemokrātiem, kristīgiem demokrātiem, un tajā pašā laikā šeit diskusijas vienalga ļoti nozīmīgas. Mēs a, uh, negribam, lai parlaments būtu ekstrēmo partiju a, uh, tribīna, kas ir pret Eiropas projektu. Šeit ir jābūt pilnīgi skaidrai atšķirībai. Es a, uh, runāju par kreiso un labojo e, e ekstrēmistu, un tas ir atšķirīgs no eiroskepses. Šie ir ļoti atšķirīgi fenomeni, ar tiem jācīnās atšķirīgi. Ja mēs runājam par eiroskepsi, nu tad jābūt arī paškritiskiem un jācenšas sasniegt šo sapni, eh, ka Eiropas pilsonis tiešām ir tāds paties uh, eh, Uh, aktieris uh, es notiekošajā tādēļ mēs kā e, e, Eiropas parlamenta pārstāvi aktīvi strādājam, mūsu uh, tauta brīva un atklāti ievēlēja, mums ir lēma, ko mēs pieņemam, un mums ir ietekme uz visu attīstību, ne tikai Eiropas parlamentā, bet ietekmējam arī citas Eiropas institūcijas. Eiropas tautas partija ir izvirzījusi ļoti ambiciozu darba uh, kārtību un darba apjomu, raugoties uz nākošajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Mēs atbalstīsim visas tās partijas, kas informēs pilsoņus vēlēšanu ciņas ietveros, es esmu pārliecināts par to, ka subsidaritātes principam jādarbojas. Esmu Eiropas parlamenta deputāts, bet domāju, ka ministri un reģiona ministri gan manā valstī, gan arī citās valstīs būs tie, kam būtu jārunā par Eiropu, ne tikai Eiropas parlamentu valdīšanu ietverā, bet arī vietējo un pašvaldības vēlēšanu laikā. Uh, Ne tikai par reģionāliem fondiem jārunā, bet arī par tām tēmām, kas tieši skar Eiropas pilsoņus. Un tā ir ļoti skaidra mūsu vēlme, ka tas izdosies visiem, gan mums, tautas partijas pārstāvjiem, gan sociāldemokrātiem, gan liberāļiem, ka izdosies tās tēmas izcelt, kas ir nozīmīgas Eiropas pilsoņiem. Mums nevajadzētu zaudēt pārskatu dažādajās diskusijās, mums vajadzētu motivēt uh, uh, pilsoņus, lai viņi aktīvāk iesaistītos mūsu darbā. Tas ir ambiciozs, bet ambiciozi mērķi ir jāuzstāda, un, protams, ka arī ir jāsadarbojas. Mums ar citām partijām ir dažādi viedokļi, dažādi skatījumi, arī ideoloģiskas atšķirības, bet vēlēšana laikā jābūt godīgai cīņai un jāievēro visu laiku tas, ka es ir galvenais aktieris šo vēlēšanu kontekstā. Gribu teikt jums paldies, un, protams, ka tautas partija ir gatava diskutēt uh, par visiem jautājumiem, piemēram, tādiem kā šodien vai arī daudziem citiem. Paldies! Paldies, izturies vēta kungs. Un es domāju, ka mēs redzēsim, ka vairāk pilsoņu piedalīsies Eiropas vēlēšanās. Un varbūt, ka visiem, kas piedalās priekšvēlēšana cīņā, vajadzēs vairāk runāt par Eiropas jautājumiem. Uh, Tagad Hains eh, Bekers, eh, kurš sēž no manis par labi, mans kolēģis, sveicu jūs šeit, Beker kungs, jūs esat logumrakskomitejas deputāts, jums arī vārds uz piecām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tautas partijas eh, deputāts esmu un strādāju pie tī komitejā. Redzu, ka Eiropa un Eiropas pilsonība ir ļoti konkrēta, to arī pats redzu. redzu, ka šie 500 uh, miljoni eiropiešu aktīvi var vērsties uh, Eiropas parlamenta uh, lūgumrakstu komitejā, to var darīt katrs pilsonis, un mēs aizsākam tieši personisku dialogu, un tas ir tieši tāds kā šeit. Mēs diskutējam ar ļoti konkrētiem cilvēkiem, un tas ir elements, kas ir ļoti skaidrs, ja mēs runājam par Eiropas pilsonību tad jāsaka, ka publiskā telpā tas nav izdevies, un arī mums tas nav izdevies eh, cilvēkiem to mm, labāk skaidrot. Situācija ir tāda, ka mums ir dažas prioritātes, un vēlamies stiprināt Eiropas pilsonību. Esam to izvirzījuši kā galveno uzdevumu šogad. Protams, ka dažus eh, aspektus pieminēja iepriekšējie runātāji. Un tomēr es gribu konkretizēt. Runājot par uh, īstenošanu. Es gribu būt arī paškritisks un teikt pateicības vārdus, ka komisija ir tā, kas uh, ziņojumos par Eiropas uh, pilsonību kritiski uh, iezīmē tās problēmas, kādas konkrēti ir radušās. Tas ir nozīmīgi mūsu darbam, un es gribētu uzsvērt, ka tam tā ir jāturpinās. Bet es esmu Austrijas pilsonis, pārs, pārliecināts pilsonis un arī pārliecināts Eiropas pilsonis. Es domāju, ka ne visi 500 miljoni eiropieši to tā redz, to domā, ka tā ir viena lieta un, un cita lieta, un ne visi to vienādi redz. Mums ir tiesības, mums ir pienākumi, mums ir iespējas Un tas ir attiecāms uz visiem vecumiem. Ja pilsoņu tiesības, kuras mūsu līdzpilsoņi vienkārši nu, nezin par tām, jā, viņi nezin par tām, tad nav pietiekami, ja mēs to vienkārši kaut kur publicējam. Mums ir jāsāk aktīvs darbs, un šis 2013. Um, Eiropas pilsonības gads ir ļoti uh, veiksmīgi iespēja, lai pilsoņiem labāk par to stāstītu. Izteikšu trīs, trīs uh, piemērus. Nu, kā tad Eiropas pilsoņi var a, saprast savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, ja viņi nezin, kā viņi savas sociālās apdrošināšanas tiesības var pārnest a, no viens valsts uz otru? Cilvēki nav informēti. informēti. Es zinu to, jo Austrijā ir veikti pētījumi, un tie uh, to pierāda. Un kā Eiropas augstskolu telpa m, mm, attiecībā uz uh, brīvu pieju izglītībai varētu īstenot, ja diploma atzīšana bieži uh, nestrādā valstīs uh, pašās, jo medicīnas semestrs Grācā netiek atzīts kā uh, apmācības uh, semestrs Vīnē. un kā mēs varam, respektīvi kredītpunkti netiek atzīti, un kā mēs varam šo uh, medicīnas karti vai e-medicīnisko karti izmantot, ja vārsti, ārsti to neatzīst. Sākumā visiem cilvēkiem jāmaksā ir skaidrā naudā vai ar pārredumu, un pēc tam jācīnās par atmaksu. Uh, Nu, tieši priekš, pie, uh, piemēri, kas uh, ir uh, eh, viskliedzēšāto, bet kā tad notiek darbs dalībvalstīs, kā dalībvalsts strādā? Nu, es netaupīšu kritiskus vārdus un domāju, kā dalībvalstis nav paveikušas savu darba daļu. Es domāju, ka ļoti konkrēti runājot par pasākumiem, piemēram, par pos politiskiem pasākumiem, jāsaka, ka Eiropas uh, vēlēšanas un parlamenta vēlēšanas būs uh, ļoti nozīmīgas. Laika brīdis arī ir uh, ļoti skadrs. Mēs esam uh, Krīzes brīdī mūs skar krī, krīze, un tādēļ Eiropas pilsoņiem uh, ir ļoti skaidrs, kāda nozīme ir Eiropai. Nu, piemēram, ka nav nevienas dalībvalsts, kas viena pati spētu atrisināt visas šīs problēmas. Nu, no vienas puses tas nemaz nav slikti, tas ir labs izējas punkts, lai pateikt, un tagad, dārgie pilsons, jums ir tiesība uh, un iespējas līdzlemt abu lielo frakciju runātāju par to tikko uh, arī runāja. Uh, Tāpat arī komisijas priekšstādāta vēlēšanas, bet nu nevis tieši vēlot personu, kā dažkārt uh, nepareizi tiek vērtēts. Tā nav tāda tā kā Francijas prezidenta vēlēšanas, bet gan uh, tiks ievēlēts no nu, uh, attiecīgās partijas galvenais kandidāts. Un es domāju, ka tas dos uh, gluži citu gan kvalitāti, gan arī kvantitāti. Uh, tikšanās reizēm, kas notiek starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Mēs eh, emocionāli nevar, nevarēsim uzrunāt eh, cilvēkus dalību valstīs, ja mēs turpināsim, nu, praktiski viens otram blakus pastāvēt vai arī pat uh, viens pret otru darboties. Tas nozīmē, ka visas tās idejas, kādas tās jau tagad ir, ir tādas tā kā veto tiesības nacionālajās parlamentos, bet arī tiesības uh, atgriezt likumdošanas aktu vai arī izskatīt kādu direktīvu otrais, ja parlaments to neakceptē. Es domāju, ka jautājums ir ne tikai par šiem jautājumiem, bet arī par uh, tiešo sadarbību starp komitejām un komisijām, jo šeit nu, nav pilnīgi nekādas uh, komunikācijas uh, un uh, tas nenotiek uh, oficiālā līmenī. Mans uzstāšanās laiks bija īss, tas izriet. Un noslēgumā gribu uzstādīt trīs prasības. Pirmais - komunikācija, otrais - komunikācija un trešais - komunikācija. Mums eh, ir jārunā par Eiropas pilsonības eh, saturu un aicinājums eh, dalībvalstīm to atbalstīt Nē, tas nav pietiekami. Ir jārod atbalsts, at, aktīvs atbalsts un tam jātiek finansētam. Paldies! Paldies, Bekara kungs! Ļoti eh, tāda dzīvīga jūs runa par eh, komunikāciju un kā eh, sadarboties un nestrādāt vienam otram blakus. Nākamā runātāja ir Žaklīna Kotarils kundze, kur ir Lielbritānijas pilsone un ilgu laiku dzīvo Spānijā, kura nesen ir iesniegusi lūgumu rastu par Eiropas eh, pilsoņu tiesību eh, neievērošanu attiecībā uz brīvu pārvietošanos. Viņa runās no eh, pirmās rindas zālē, un viņai došu desmit minūtes, lūdzu. Like to... Paldies! Paldies par iespēju pastāstīt par manu lūgumu rakstu attiecībā uz vēlēšanas tiesībām. Es esmu no Lielbritānijas un dzīvoju Spānijā 23 gadus. Un esmu arī piedalījusies vēlēšanās gan pašvaldībā un strādāju uh, par mēra vietnieci Parsentā Alikantas provincē. Un daļa no mana darba izpaužās tā, ka es informēju Eiropas rezidentus, aicinu viņus reģistrēties uh, un uh, iegūt vēlēšanas tiesības gan vietējā, gan Eiropas vēlēšanās. Un mana pieredze apliecina, ka iesaistot cilvēkus pašvaldību darbā vietējās politikas īstenošanā, tas veicina integrāciju un uh, notiek arī labāka sadarbība starp prezidentiem, kas ir no ārzemēm un mūsu spāņu kolēģiem. Diemžēl pēdējo astoņu gadu laikā es esmu zaudējusi savas tiesības piedalīties Lielbritānijā uh, vēlēšanās. Tas ir tā saucamais 5, 15 gadu likums, un no tā to iedarbību izjūt tūkstoši britu pilsoņu, kas dzīvo citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Um, Eiropas uh, pilsoņu iniciatīva saucas uh, Ļaujiet man vēlēt, un uh, skārti ir ne tikai britu pilsoņi, bet arī citu valstu piederīgie. Un mēs redzam, ka šādā veidā, piemēram, man ir trīs pieaugušas meitas, kas ir parakstījuši šo līgumu, lūgumu rakstu, dzīvo citā dalību valstī, un līdz ar to sasniedzot uh, pilngadību, viņām nav iespēja vēlēt nevienā valstī. Uh, Tas attiecās uz daudziem jauniem cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, kas runā vairākās valodās, apgūš vairākas kultūras, kas ir toleranti un integrēti. Un tajā pašā laikā viņiem nav vēlēšana tiesības. Tā ir potenciālo vēlētāju paudzes zaudēšana brīdī, kad ļoti daudzas valstis cieš no bezdarba. Un daudz jaunie cilvēki raizējas par to, kas ar viņiem notiks nākotnē. Komisija ir atzinusi, ka šī situācija nav pieņemama. Tas notika 2010. gadā, pieņemot pilsonības ziņojumu. Un arī daudzi Eh, Eiropas parlamenta deputāti ir izteikši, izteikuši atbalstu šai e, pilsoņu iniciatīvai. Taču nu ir beidzot pienācis laiks rīkoties. Bet nevar būt tā, ka arī joprojām mēs gaidām nākamās vēlēšanās valsts mērogā, brīdī, kas Eiropā ir ļoti svarīgs, bez vēlēšanu tiesībām. uh, cilvēki, par kur es runāju, ir saglabājuši ekonomiskās, kultūras un politiskās saites ar savu, uh, savu dzimteni. Un tā pašā laikā mēs esam integrējušies šajā gadījumā Spānijā. Mēs tur maksājam nodokļus, strādājam, mēs pildām lēmumus, mēs, kurus vispār nekādā veidā netieši, ne, netieši neesam varējuši ietekmēt. Un, manuprāt, mūsu tiesības pilnībā tiek apdraudētas un nekādā gadījumā nesaskan ar brīvas pārvietošanās principu. Pētījumā, ko 2012. gadā veica komisija, 72% apjautāto uzskatīja, ka viņiem ir jābūt tiesībām vēlēt savā dzimtenē vai vēlēt tajā valstī, kurā viņi dzīvo, kamēr 62 uzskatīja, ka nav pareizi, ja jūs zaudējat vēlēšanu tiesības savā dzimtenē tāpēc, ka dzīvojat citā valstī. Uh, mana vecākā meita jau divas reizes nav, vei, nav varējusi piedalīties Spānijas vispārējās vēlēšanās un uzskata, ka viņi tiek padarīti par otrās šķiras pilsoni. Mēs baudām dažādas tiesības, bet tajā pašā laikā vēlēšana tiesības ir pamattiesības, kas uh, ir nepieciešamas. Eiropas uh, Savienība acīm redzot nespēja garantēt pamattiesības saviem pilsoņiem. Uh, mums saka, ka mums ir jāpieņem Spānijas pilsonība, ja mēs gribam balsot Spānijā. Es noraidu šo priekšlikumu. Mēs esam Eiropas pilsoņi un mēs piedalāmies sabiedrības dzīvē, mēs dzīvojam Spānijā likumīgi, maksājam nodokļus, un mums ir jābūt izvēlei arī piedalīties vēlēšanās. Šāda izvēle ir pieejama Uh, ja gribat piedalīties Eiropas vēlēšanās, Eiropas Savienības rezidenti Spānijā var reģistrēties, lai balsotu Spānijā, taču viņiem ir jāapstiprina, ka viņi nepiedalās vēlēšanās citā valstī. Uh, kā Britu rezidenta Spānijā, es redzu, ka Eiropas Savienība šobrīd sastopas ar lielajiem politiskiem izaicinājumiem. Pastāv ekonomiskas grūtības, cilvēki izjūt arvien lielāku nošķirtību distanci no savām valdībām un arvien mazāk iet uz vēlēšanām. Ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība piesaistītu cilvēkus, lai viņi atkal kļūtu aktīvi un institūcijām ir jābūt tādām, lai cilvēki viņas, viņās ieklausītos. Un, manuprāt, līgum, lūguma rakstu komiteja dara ļoti svarīgu darbu un dod arī cerību tūkstošiem cilvēku. Es ceru, ka Eiropas pilsoņu gadā tāda iniciatīvas kā šīs dienas uzklausīšana novedīs pie redzamiem rezultātiem. Eiropas komisija un parlaments ir apliecinājuši, ka viņi mūs uzklausa un arvien vairāk cilvēki iestājas par vēlēšanu reformu, lai mūsu lozungs būtu nevis ļaujiet man vēlēt, bet vēlēsim visi. Thank you. Thank you very much. Paldies, Kodrilas kundze. Tieties gan vienlaikus, gan, uh, gan jāsmēs, gan jāraud, klausoties jūsu stāstījumā, eh, ka jūs kā Britu pilsoni nevarat piedalīties vēlēšanās Anglijā, jo dzīvojat Spānijā. Paldies! Paldies par jūsu interesanto prezentāciju! Tagad runās Katrīne Kesed, Kesedižāna, um, Parīzes Eiropas koledžas uh, direktora vietniece. Un viņa vada arī Eiropas tiesību maģistra programmu. Lūdzu, desmit minūtes jums. Merci, Madame le Président. Paldies, priekšstādājs kundze. Ļoti priecājos ar jums tikties šodien pēcpusdienā. Runāšu būtībā par diviem jautājumiem. Viens ir par uh, vienu no uh, pētījumu bez tādas lielas statistiskas bāzes, aptājot studentus, gatavojoties šai uzklausīšanai. Mani studenti teica, ka realitātei, ja tiešām būtu absolūti jāatbalsta Eiropas pilsonība, un lielākā daļa ir uh, mm, juristi ar specializāciju Eiropas tiesībās. Tad būtu jā vienkāršo, jāinformē un jāizglīdo. Nu, tas ir drīzāk kas tāds, ko mēs izmantot franču valodā, jo komunikācija, nu, tas ir kaut kas, teiksim, tāds negatīvs, bet ka vienkārši tikai runā, nu, tā, blā, blā līmenī. Uh, Tā tad labāk jāinformē un jāizglīto. Tādā konkrētā izpratnē. Tāds neliels stāsts. Lasīju lekcijas brīdī, kad tika izteikts priekšlikums par Eiropas konstitūciju. Un gada sākumā teica studentiem, nu tas būs programmā Projekts bija iesniegts, vēl nebija apstiprināts, un es viņiem teicu, nu, jūs uh, darat kā gribat, bet saņemiet, uh, sagādājiet sev tekstu, tas būs mūsu programmā. Pirmajā dienā mm, no Eiropa internetu vietnes 300 lapas es uh, ierados uh, lekcijās, uh, man bija teksts kopumā, tas bija uh, konstitūcijas projekts, un uh, bija arī komentāri kas bija izteicis komentārus, tie bija komunisti, kas piedāvāja balsot nē. Es teicu uh, studentiem, jūs izmantojiet vai nu divi eiro, uh, tas nav tāds liels uh, investīcija moments uh, uz plānu papīru un visu gadu ar šo uh, dokumentu es strādāju, tas bija komunistu partijas izdevums, ar to es strādāju. Un tad, kad mūsu Francijas pilsoņi no valdības saņēma konstitūcijas projekta eksemplāru. Tas bija seme vienu nedēļu pirms balsošanas. Tas taču nav nopietni. Nu, nevar sagatavot pilsoņus nopietni balsot par tik uh, nozīmīgu jautājumu kā par uh, konstitūcijas projektu, iedodot viņiem tekstu nedēļu iepriekš. Un neviens taču tik sarežģītu tekstu, ko ir tik ļoti sarežģīti sa, uh, saprast, uh, saņemt un izlasīt to gadu pirms, uh, respektīvi nedēļu pirms uh, vēlēšanas brīža. Mēs ar studentiem strādājam ilgi pie šī teksta, un pilsoņiem bija pilnīgi neiespējami to saprast. Otrs punkts, tas ir priekšlikums, varbūt, ka jums tas liekas ļoti, nu, tā prasti, bet tajā pašā laikā manā skatījumā tas ir saistīts arī ar to, par ko runājam jau no paša uh, sākuma mūsu uzklausīšanai šorīt. Tas ir priekšlikums uh, par to, ka visās ES valsti, valstīs, visās 27-ās, uh, tad, kad Eiropas pilsonis sasniegums vēlēšanu datumu, viņš automātiski saņem Eiropas uh, balsošanas grāmatiņu. Jūs visi saņēmāt uh, šādu uh, pasi Tā ir ļoti labi izveidota, bet Eiropas pilsonis no vēlēšana uh, uh, skata punkta, tas nedod mums nekādu informāciju, bet uh, šādā pašā formātā varētu izveidot ļoti konkrētas informācijas, ko nozīmē Eiropas vēlēšanas un uh, kāds ir to mērķis un kā uh, tās attīstīsies. Jo, protams, ka daudz ko var teikt, ka uh, piedalīšanās um, samazinās katru gadu, bet es neesmu nevienu konkrētu priekšlikumu dzirdējusi, kā to varētu mainīt, kā varētu paaugstināt šo iesaistas līgumu. Tātad, nu, kas tad būtu šajā uh, Eiropas vēlēšana grāmatā, grāmatiņā? Pirmkārt, tam ne, nu, vienmēr ir jābūt, kā lai saka, papīra formā, varbūt USB. Uh, um, formātā tas varētu būt, jo šādā veidā varētu arī tieši izmantojuma informācija pilsoņi saņemt, kas uh, grib uh, balsot un kas uh, ir gatavi balsot. Un pirmais punkts. Nu, es gribu teikt, ka ir ļoti skaidri jārunā par uh, to, kas ir Eiropas partijas un kādas saiknes ir Eiropas partijām un nacionālajām partijām. Jo tad, kad jūs esat uh, kādā konkrētā valstī, jūs drīzāk, teiksim, balsojat par kādu partiju, kas ir nu, drīzāk asociējama ar šo valsti un nav pietiekam daudz uh, informācijas par to, kāda tad ir šī. Uh, šīs partijas darbība Eiropas līmenī. Tā tad ir jābūt saiknē starp nacionālajiem partijām un Eiropas partijām. Otrais. Ir absolūti nepieciešams uh, vairāk konkrētas uh, informācijas sniegt par parlamenta uh, kompetenci. Es domāju, ka Eiropas parlaments cieši no tā, ka sākotnēji, tad, kad eh, sākotnēji tika izveidot Eiropas kopiena, eh, parlamentam nebija tāda liela loma. Nu, praktiski tam arī nebija nekādas uh, lemšanas spējas un uh, varas. Un šī vēsturiskā tradīcija uh, ir. Uh, skaidrojums tam, kādēļ pilsoņi domā, ka Eiropas parlamentam aizvien vēl nav nekādas varas. Nu, ļoti skaidri ir jānorāda šajos uh, dokumentos kāda ir parlamenta loma. Nu, nevis tikai teikt, jā, viņš balso par li likumiem, nu, pilsonim tas nav skaidrs. Pilsonis bieži vien ir slikti informēts un tas ir pārāk abstrakti, ir ļoti konkrēti, jā, ar konkrētiem gadījumiem jāpaskaidro, ko dara parlaments. Treškārt, es domāju, ka šajā mazajā grāmatiņā būtu jāsniedz uh, uh, informāciju par salīdzināmām tiesībām, lai dotu elementus, lai cilvēki zinātu, kā 27 valstīs nu, saprotamā veidā būtu paskaidrots, kādas ir vēlēšanas, kad sāks vēlēšana cīņa, kad notiek vēlēšanas. Nu, Trīs, četras lapas puses veltīt šai informācijai, salīdzinot uh, Eiropas vēlēšanas, kā tas notiek dažādās valstīs. Nu, tas ir arī akmentiņš manā darbības laukā. Ja jūs domājat, ka es esmu ļoti informēta, ja jūs man uzdosiet jautājums, kā uh, Dānijā, Spānijā, Lielbritānijā šis uh, vēlēšanas ir organizēts, es nedarīšu jums to pateikt. Ceturtkārt. Esmu nedaudz zaudējusi savus pierakstus. Šajā uh, USB formātā jaunais uh, vīrietis vai sieviete, kas drīz dosies balsot, varētu uh, ievadīt savu uh, dzīves vietu un automātiski viņš redzētu, kas ir viņa pārstāvs Eiropas parlamentā, lai nu konkrēti cilvēks zinātu, pie kā viņš varētu vērsties atkarībā no savas dzīvesveids. Nu, katrā gadījumā vismaz tā tas funkcionē Francijā. Uh, Nu, un tad varētu risināt, risinājums rast katrai valstī. Un tad būtu uh, dota tāda iespēja uzreiz uh, konkrēti arī vērsties pie mm, cilvēku pārstāvošā Eiropas parlamenta deputāta. Man ir daudz citu ies, uh, iestrāžu un ideju, un pēdējais, es domāju, ka nu, ir absolūti nepieciešams uh, pilsonības tiesības. Uh, dot un skaidrot, kas tas ir konkrēti. Tas ir balsot par Eiropas parlamentu, uh, bet arī skaidrot, kādi ir pienākumi. Ir jāpārtrauc domāt, ka ES, un es domāju, ka tas arī tika teikts, ir tikai nu, tāds tā kā uh, iepirkšanās uh, centrs, kur ir nu, tikai tādas, ka šeit ir tikai uh, tiesības, ka nav nekāda pienākuma. Es domāju, ka ir liela atbildība. Mūsu savienība, mūsu Eiropas Savienībai ir jādarbojas patiesi. Thank you very much. Liels paldies. Vienkāršojot to, ko jūs teicāt trijos vārdos, jūs teicāt vienkāršot, informēt, izglītot par Eiropas parlamentu, par pilsoņu tiesībām, par dalību valstu vēlēšanu sistēmām un šādām lietām. Tātad informēt, izglītot un vienkāršot. Paldies, Kasančāns kundze. Un tagad došu vārdu Romano Subiato kungam, kurš ir um, advokāts uh, Londonas uh, kolēģijā, un Sabiato kungs ir arī eksperts par uh, tiesību atņemšanu. Jums ir desmit minūtes, lūdzu. Liels paldies. Pēdējo reizi, kad es runāju par šo tēmātu, es runāju sešas stundas runājot par to ar apelāciju tiesas tiesnešiem, kuri tāpat nesaprot, par ko es uh, runāju, un uh, viņi izlēma mums par sliktu. Tātad es pārstāvu Džēms Prestonu, kurš ir uh, Lielbritānijas pilsonis, kas dzīvo Spānijā un ir zaudējis tiesības balsot apvienotajā karalistē, jo viņš ir dzīvojis ārpus apvienotās karalistes ilgāk par 15 gadiem. Un visi, kas uh, pamet apvienoto karalisti, piemēram, lai dzīvot šeit Briselē, zaudē savas tiesības balsot parlamentu vēlēšanās apvienotajā karalistē. Un tas ir 85. Uh, gada likuma rezultāts. Pārsteidzošais ir tas, uh, bez šīs automātiskās tiesības zaudēšanas ir tas, ka uh, apvienotās karalistas pilsoņi, kas pārstāvniecībā Briselē strādā, joprojām var balsot, un tie, kas uh, no, strādā uh, Britu padomē, arī var balsot, un ne tikai viņi, bet viņu laulātie draugi arī. Un nu, tā ir tikai detaļa. Vai uh, tas ir zinātnisks termiņš šie 15 gadi? Protams, ka nē. Ja mēs paraugāmies uz parlamenta debatēm, tad uh, Šis laiks ir pilnīgi patvaļīgi izvēlēts. Nevienam nav ne jausmas, kāpēc tika izvēlēti 15 gadi. Patiesībā šī e, likuma vēsture ir pilnīgi šizofrēniska. 85. gadā šīs tiesības tika zaudētas e, nekavējoties, un pēc tam viņi teica, nu, labi, tas ir par skarpu, tad pēc pieciem gadiem. Un pēc pieciem gadiem e, Leiboris nāca pie varas un teica, nu, labi, tad 20 gadi. Un tad konservatīvi atgriežās un teica, nu, 15 gadi. Uh, Un tagad ir 15 gadi, un nu, tur nav nekāda zinātniska pamatojuma šim termiņam. Kad Prestonkungs pie manis atnāca, tad man likās, ka šis ir cilvēktiesību acīm redzams pārkāpums. Un es paskatījos Eiropas cilvēktiesību tiesas uh, nolēmums, un es biju pilnīgi pārsteigts, ka kopš 67. gada uh, lietā uh, tika spriests, ka šeit uh, Tas nav cilvēktiesība pārkāpums, atņemt pilsonim tiesības, balsot savas uh, valsts piedarības valsts uh, parlamentu vēlēšanās, ja viņi nedzīvo šajā valstī. Neskatoties uz to, vai viņi um, vēl uztur saiknes ar uh, savu valsti, viņiem varbūt uh, Uh, viņi varbūt katru nedēļas nogali ar Eurostāru brauc no Briseles prom uz, un, un pavada nedēļas nogali apvienotajā karalistē. Viņi varbūt las katru dienu apvienotās karalistes avīzes. Un tik un tā šie pilsoņi nevar balsot. Bet tas nav cilvēktiesība pārkāpums. Būtu labi, ja Strasbūras tiesa būtu uh, beidzot runājis, teikusi kaut ko prātīgu par, likum, par vēlēšanu tiesībām. Uh, Kāds varētu būt nākamais aspekts, kā mēs varētu pret to vērsties? Kā jau visi Eiropas tiesību studenti un daudz citu cilvēku arī zina, ka ir uh, pamat brīvība brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēki var pārvietoties nesaskaroties ar sankcijām. Kādas tad šobrīd ir sankcijas? Uh, zaudēt uh, balstiesības uh, parlamentu vēlēšanās. Uh, un attiecīgi, patiesībā apvienotās karalistas uh, tiesneši nedomā, ka tās ir sankcijas. Viņiem nešķiet, ka tas ir kaut kas svarīgs un ka tās ir sankcijas pret cilvēku. Tas ne, nemaina to, ka cilvēki brīvi pārvietojas, bet viņi ignorē Eiropas likumdošanas pamatprincipus. Un uh, tas ir tas, ka pat ja šis uh, uh, ierobežojums ir minimāls, tad tik un tā tas ir ierobežojums attiecībā uz brīvu pārvietošanu. Un tā, tas ir ierobežojums attiecībā uz šo pamatbrīvību, uh, brīvi pārvietoties, kas ir 44. pantā minēts, un kopš Lisabonas līmeņa tas ir 20. un 21. pants Lisabonas līgumā. Un tas attiec uz visiem Eiropas pilsoņiem. Tātad arguments ir vienkāršs. Ir sankcijas, nav de minimis eh, izņēmuma, un kas notiek tālāk valdībai, tad ir pienākums attaisnot šīs sankcijas. Un kas tā ir jāpierāda, ir jāparāda, ka ir leģitīms eh, mērķis un ka nacionālais pasākums ir proporcionāls sasniedzot šo likumīgo mērķi. Tātad paraugoties uz šo likumīgo mērķi, Pirmkārt, ja mēs dzīvojam savienībā, kurai ir viens no pamatmērķiem eh, veidot aizvien ciešāku savienību starp Eiropas pilsoņiem, tad sankcionēt kādu Eiropas pilsoni par to, ka viņš ir aizbraucis no savas uh, dzimtās valsts, atņemot viņam tiesības balsot, tas ir pilnīgs skandāls. Bet neviens par to nerunā. Avīzēs, apvienotajā karalistē neviens nekad nav par to ziņojis, protams. Tas ir skandāls. Pieņemsim, ka ir likumīgs mērķis, ko tad saka valdība apvienotajā karalistē. Viņi saka, ja jūs eh, dodaties prom no apvienotās karalistes, jūs zaudējat saikni ar valsti, jūs nesakojat eh, notikumiem. Un 67. gadā eh, cilvēktiesība tiesa sprieda, un viņi toreiz teica, uh, nevar iegādāties avīzes, nevar sekot līdz tam, kas notiek jūsu valstī, komunikācija nav īpaši laba, jūs tieši tas neskar, kas notiek valstī un tā tālāk. Un attiecībā uz visiem šiem argumentiem ir atbilde. Labi. Nu, pieņemsim, ka uh, šeit mēs esam zaudējuši. Kā tad ar proporcionalitāti? Vai noteikti ir jānodrošina tas, ka tikai tie apvienotās karalists pilsoņi, kam ir saikne ar apvienotā karalisti, drīkst balsot, vai tas tiešām ir veids, kā nodrošināt, lai balso tikai tie cilvēki, kam ir tiešām saikne ar valsti? Nē pilsoņi, kas dzīvo Briselē, varētu reģistrēties pastāvīgajā pārstāvniecībā šeit, lai balsotu. Uh, jo balstiesības nav pasīvas tiesības, piemēram, kā saņemt čeku pa pastu, tās ir aktīvas tiesības. Pilsoņiem ir jāceļas no dīvāna un jāiet ārā no mājas, jāiet reģistrēties un balsot. Un visi zin, ka tas e, var apgrūtināt cilvēks, bet tie, kas grib balsot, viņiem vajadzētu dot tiesības to darīt. Un ne tikai reģistrēties, bet arī tiešām iet un balsot. Tās ir aktīvas tiesības, tās nav pasīvas tiesības. Un tas būtu tāds dabīgs filtrs, tas tad arī atsijātu tos cilvēkus, kuri negrib balsot, un līdz ar to viņi arī faktiski zaudētu savus tiesības balsot, bet tas saglabātu eh, tiesības balsot tiem apvienotās karalists pilsoņiem, kas grib balsot. Ko es tiesnešiem tagad saku, ka likumdošana ir panākuši tiesu pretējo. Viņi atņem tiesības tiem cilvēkiem, uh, um, kas grib balsot, un tas nekādi neietekmē tos, kas vispār nekādi negrib balsot. Mērķis bija panākt, lai tiesneši šo lietu vismaz saprot un varbūt arī vēršas Eiropas kopienu tiesā, jo šis ir Eiropas tiesību jautājums. Šobrīd Mēs eh, zaudējām augstākajā tiesā, mēs zaudējām apelācijas tiesā un esam ļūgu, lūguši atļauju vērsties eh, valsts augstākajā tiesā, un ja šī tiesa eh, nedos mums tiesības iesniegt apelāciju, tad šī lieta tiktu slēgta, un tad uh, arī tas būtu beigas debatēm par tiesību atņemšanu apvienotās karalists pilsoņiem. Un visbeidzot, kas ir tas neticamākais, ir tas, ka mēs esam atraduši šķēršļus visos procedūras posmos. Tas ir bijis ļoti izglītojoši. Tas man ir iemācījis eh, ļoti daudz par procedūrām apvienotāju karalistē. Ir eh, jālūdz eh, juridiski pārskatīt administratīvi akti, un tas mums tika atteikts. Mums pat netika dotas tiesības pārskatīt juridiski šos likumus tiesnesis eh, augustā savā eh, vasarnīcas krēslā um, pilnībā pārprata šo uh, tiesu. Viņš domāja, ka tur ir runa par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām balsot apvienotās karalists parlamenta vēlēšanās. Nē, par to taču te nav runa, te ir runa par uh, Uh, apvienoto karalistes pilsoņu tiesību atņemšanu, ja viņi dodas prom no apvienotās karalistes. Tātad mums bija uzklausīšana pie just, tiesneša Mitena, kurš mums ļāva uh, šo uzklausīšanu, to šo juridisko pārskatīšanu organizēt, tad mums bija uzklausīšana, tad mēs zaudējām, tad mēs uh, prasījām tiesības apelāciju iesniegt, to mums atteica, tad mēs teicām, labi, mēs gribam uzklausīšanu, mums neļāva iesniegt apelāciju pēc uzklausīšanas. Mēs vērsāmies apelācijas tiesā, mēs zaudējām un mēs uh, uzrakstījām rakstisku pieteikumu, lai nākamajai tiesai, un tagad mēs esam pēdējā iespējamajā procedūras um, posmā, un tas pārsvārdos par to, ko mēs šobrīd piedzīvojam, un man ļoti interesants likās jūsu stāstījums. Es nedomāju, ka uh, cilvēktiesības būtu tas veids, kā pret to cīnīties, jo tur ir 40 gadu precedentu. Un uh, Eiropas Savienības tiesību argumenti varētu būt tie, kuros mēs varētu vinnēt, bet, uh, diemžēl, šis argumentācijas tiesnešiem ir ļoti politisks, un arī Eiropas komisijai um, esmu dzirdējis, ka tā saka, ka tiesības balsot nav Eiropas likumdošanas jautājums. Es tiešām gribētu iedrošināt Eiropas institūcijas tieši tāpēc, ka tiesneši negrib skarties klāt šim tematam, vajadzētu nākt klajā ar priekšlikumu. Tas ir smieklīgi. Es 71. Eh, gadā balsoju Eiropas parlamenta vēlēšanās, un tas arī viss. Es vienmēr esmu bijis prom no apvienotās karalītes un neesmu tā arī balsojis. Tātad es esmu šīs paudzes uh, uh produkts. Es uh, aprecējos ar Spānieti, esmu dzīvojis Šveicē un tā tālāk. Nu, tā kā jūs to aprakstījāt. Thank you very much, Mr. Sabiodo. Liels paldies, um, Sabiodo kungs. Šis tiešām šķiet ļoti sarežģīts jautājums un Eiropas institūcijām vajadzētu uh, E, izstrādāt kādu priekšlikumu. Tagad došu vārdu Kierai Adamo, kura ir Eiropas komisijas tieslietu ģenerāldirektorāta Savienības pilsonības un brīvās pārvietošanās nodaļas vadītāja. Jums 5 minūtes, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Um, as a... Paldies! Kā pēdējā runātāja šajā paneļa diskusijā man ir gan privileģēts stāvoklis. Uh, gan arī jāmēģina jau sākt uh, reaģēt uz to, ko teica iepriekšējiem. Es centīšos arī pastāstīt, kāda ir loma Eiropas komisija visā kontekstā. Kā sacīja Madzonī kundze savā uzrunā, uh, Lisabonas līgums Eiropas parlamentam piešķir vairāk tiesību un nostiprina arī tā lomu kā politisko spēles dalībnieku. Desmitajā pantā ir noteikts, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties uh, Eiropas Savienības demokrātiskajā procesā. Komisija ir 2010. gadā izstrādājusi, piedāvājusi Eiropas Savienības pilsonības uh, ziņojumu. Tajā ir aprakstīts gan problēmas, gan ieguvumi. Runa ir par to, ar kādām problēmām sastopas cilvēki, kas vēlas darboties politiskā līmenī. Um, viens no svarīgākajiem atslēgas vārdiem bija cilvēku informēšana, tad līguma īstenošana un arī likumdošana un uh, dalībnieku iesaistīšana pārstāvniecības demokrātijā. Uh, Šodien šajā uzklausīšanā uh, mēs uh, piedāvājam arī Eirobarometra uh, informāciju. Un kā jau mēs runājām šorīt, ļoti neliela daļa cilvēku ir pilnībā informēti par to, kādas ir viņu tiesības. Un vairāk nekā 80% īsti nezina pilnībā, kādas, piemēram, ir viņa iespējas piedalīties vietējās vēlēšanās, Eiropas vēlēšanās vai vēlēšanās citā valstī bet nevienmēr uh, šī, ja izdodas arī paaugstināt uh, cilvēku informētības līmeni, tas nenozīmē, ka vēlēšanās piedalās tāpēc vairāk vēlētāju, tā ka problēma paliek. Komisija sniedz informāciju par pilsoņu izglītošanu, politisko izglītošanu citas starpā, un šogad komisija šajā gadā arī ir piedāvājusi iniciatīvas. Tas bija pareizs lēmums uzsākt šo savienības pilsonības projektu būtiski mums šķiet arī uzklausīt cilvēkus. Esam īstenojuši pagājuši gadu plašu sabiedrisku apspriešanu, apkopojām pēc tam idejas iekļausim tās arī jaunajā pilsonības ziņojumā, kas iznāks maijā, un komisija gan Redingas kundze, gan citi komisāri iepazīstas ar, tad apmeklē pilsētu pašvaldības, iepazīstas ar to, kas notiek tur, kā notiek darbs, par ko notiek diskusijas, kā cilvēki tiek informēti par Eiropas Savienību, uh, Vēl tas, ko teica Bekera kungs par likumdošanas īstenošanu. Mēs esam līgumu, tā saucamais līgumu sargs. Tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem raudzīties, kā tiek īstenot Eiropas likumdošana dalību valstīs. Mēs aktīvi strādājam, esam identificējuši virkni problēmu esam atklājuši, ka, lai reģistrētos vēlēšanām, dalībvalsts izgudro papildus noteikumus, papildus kritērijus, vai, piemēram, prasības būt rezidentiem, tad tiek pieprasīts identitātes kartes vai vesela virkne reģistrēšanās certifikātu, Tie viss ir, varētu teikt, nelieli šķēršļi, bet tomēr ļoti konkrēti ietekmē cilvēku rīcību, cilvēku vēlēšanos iesaistīties. Un tomēr mēs redzam, ka zināms progress notiek. Vēl runāt par īstenošanu, esam atklājuši, ka dalību valstīs nevienmēr e, eh, nerezidentiem ir viegli pieslēgties vai iesaistīties politiskās partijās. Tas tiek uh, noliegts vai notiek uh, tāda uh, šķēršļu likšana. Un arī šeit mēs uzskatām, ka dialogam ar dalībvalstīm ir jābūt aktīvākam. Un tad par rīcību, par aktivitātēm. Šeit, protams, komisija piedāvā likumdošanas iniciatīvas, uzskatām, ka tas ir arī nepieciešams arī šajā jomā. Pagājušajā gadā padomi pieņēma šo direktīvu par vēlēšanu procedūras atvieglošanu, vienkāršošanu. Un ir konstatēts, ka astoņi no desmit cilvēkiem labprātāku, aktīvāk piedalītos vēlēšanās, ja viņiem būtu vairāk un labāk informācija par to, ko īsti grasās darīt viņu kandidāti. Kas ir viņa plāns, kādu politiku viņš grasās īstenot? Protams, uh, Eiropas politiskajām partijām ir savi būtiski uzdevumi, un ja šīs partijas nesaņems atbalstu dalību valstīs vai netiks uh, atbalstītas un veicinātas uh, no dalību valstu puses, tad mums arī neizdosies attīstīt šo projektu, par ko mēs runājam šodien. Uh, vēl bija runātāji, kas uzsvēra arī no reģiona komitejas, cik liela loma ir vietējām pašvaldībām, vietējām iestādēm, vietējām administrācijām un cik svarīgi ir iesaistīt cilvēkus uz vietām. Un vēl par tiesību atņemšanu. Manuprāt, Subjoto kungam nevajag īpaši satraukties. Uh, Nav gluži tā, ka debatas ir, tā teikt, uz um, izdzišanas robežas. Tā gluži nav. Komisija gan agrā, gan tagad ir uzsvērusi, ka vispārējo vēlēšanu organizēšana ir dalība valstu atbildībā. Tā pašā laikā mēs atzīstam, ka ja cilvēki, pilsoņi nevar piedalīties uh, pašvaldību vēlēšanās, tad viņus, viņus netiek, viņus nepārstāv arī valsts ministri. Viņi nespēja īstenot līdz ar to savas politiskās iespējas, savas politiskās tiesības. Paldies, Adamo kundze, mums nav tik daudz laika došu vārdu Geraldam Hafneram, juridisko, juridiskās komitejas uh, loceklim, un viņš piedalījās kā referents strādājot pie ziņojuma par Eiropas Savienības pilsonību. Un cita starpā sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām. Lūdzu, 5 minūtes. Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī sveicu no savas puses visus, kas ir ieradušies uz šo uzklausīšanu. Tā kā man tagad ir tā teikt pēdējais vārds, tad es gribētu mēģināt tā plašāk paraudzīties uz šo jautājumu. Šī uzklausīšana notiek laikā, kad Eiropa daļēji ir uh, sašutusi, cilvēki ir uz ielām, demonstrē, protestē, un daļa no tā ir arī uh, viņu protests pret to, ka viņiem ir pārāk maza teikšana uh, Eiropas politikā. Es sāku angļu valodā, bet, ja ļausiet, turpināšu vāciski, kas man nedaudz vieglāk ir un ļauj iespēju mums lieliskajiem tūkiem arī pastrādāt. Ich bin in großer Sorge. Esmu ļoti norūpējies par demokrātijas stāvokli Eiropā. Esmu norūpējies par to, ka mēs pārāk daudz nodarbojamies ar mūsu iekšējiem jautājumiem, starpinstitūciju jautājumiem un citiem. Uh, un par maz konstatējam to, kā tas attīstās, ja raugās no ārpuses. Un no ārpuses izskatās tā, ka aizvien vairāk jautājumi vairs netiek nacionālā, bet gan uh, Eiropas līmenī uh, risināt. Bet Eiropas pilsoņiem nav uh, izpratnes par, um, un nav iespējas arī uh, iespējot lēmumu pieņemšanu Eiropas līmenī tā, kā viņi to vēlētos, un tādēļ viņi ir sarūktināti, un tādēļ es gribētu teikt, ka jāturpina darbs ļoti daudzos līmeņos, un viens elements, piemēram, ir tāds, ka Eiropas vēlēšana tiesību kontekstā jāstrādā. Šeit vairāk kārt tika uzsvērts, ka Eiropā ir pilsoņi, kas nu, nav iekļauti vēlēšana reģistros, jo viņi vienā valstī vēl nav un otrā jau nav vēlēšana. Uh, Uh, sarakstos. Tā tas nedrīkst būt, un ja ir šāds uh, Eiropas pilsonības status, tad uh, katram pilsoņam un pilsonai jādod iespēja izmantot vēlēšanu tiesības un to darīt faktiski. Ja mēs runājam par vēlēšanu tiesībām, tad es domāju, ka jādod mūsu ieguldījums, lai mūsu pilsoņi redzētu, kas notiek pieņemot lēmumus un kāda ir Eiropas uh, lēmumu. Tādēļ esam iesnieguši kopēju rezolūciju Eiropas parlamentā, kurā mēs sakam, ka vēlamies, lai nākošo vēlēšanu laikā politiskās partijas un to galvenie um, pretendenti tiktu uh, nominēti kā nākošā komisijas priekšsēdētāja amatu. Nu, līdz ar to būs viss skaidrs un zinās, kāda ir kandidāti, un tas būs skaidri. Uh, Nevis tā, ka komisijas priekšsēdētāja kaut kādā slēgtā sapulcē nosaka, bet gan pilnīgi skaidri pilsoņi varētu pieņemt lēmumu un reiķināties arī ar sekām. Ar, kā arī reiķināties ar to, kas būs nākošais Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Un tas šo saiknes starp Eiropas politiku un vēlēšanu lēmumiem ļoti būtiski stiprināt. Un vēl viens punkts, pie kā strādā arī parlaments un arī es kā ēnu referents. <coughs> Ar to strādāju. Tas ir Eiropas politisko partiju statūta jautājums. Mēs to varam izmantot kā uh, konkurences aizsardzību. Mēs varam teikt, tikai tādas partijas tiks uh, pielaists, kas ir vai Eiropas parlamentā, vai nacionālajās parlamentos, un līdz ar to tad pagātnes uh, panākumi tika pagarināti, bet eh, jaunie netiek iesaistīti. Un partijām visu laiku jārodas, jo tās, tās ir pilsoņu tiesības eh, apvienoties politiskajās partijās un veidot partijas, eh, lai piedalītos vēlēšanās. Tādēļ mēs nedrīkstam šos, šo latiņu nospraust pārāk augstu, bet tajā pašā laikā arī ir jāstrādā pie šī jautājuma. Un tieši par to mēs runājam, ka Eiropas politiskās partijas uh, Ja viņas vēlas izmantot šo status, tad iekšēji demokrātiski tām jātīstās, kas nozīmē, ka nevar vairs būt tā, ka šī parlamenta deputāti ir uh, parlamenta deputāti bez kādas uh, pilsoņu ievēlēšanas, ka tos nosaka tikai kāda partija. Piemēram, jo tas patīk. Uh, partijas priekšsādātājiem nosūtīt kunga X vai kundzi Grepu uz Eiropas parlamentu. Nē, Eiropas parlamenta deputāti ir ievēlēti vēlēšanās un demokrātiski nometēti. Un nekad neviens, un nedrīkst būt vairs neviens parlamenta deputāts, ja nav uh, ievēlēts uh, demokrātiskā procesā. Tas, uh, manuprāt, uh, veicinātu gan ticamību, uh, gan Eiropā, gan arī kopumā. Vēl Eiropas pilsoņu iniciatīva. Daudz ko sasniegām trilogā, ļoti daudz ko varējām sasniegt. Uh, augstākās robežas tika sasniegtas, un komisija piedāvāja, ka pēc 300 tūkstošu uh, uh, parakstu sasniegšanas uh, tiek izvērtēta vai pieņem, var pieņemt vispār šo um, priekšlikumu. Mūsu uh, darba rezultātā līdz 7000 samazinājās šis skaitlis. Bet mēs redzam, ka mm, gandrīz 3 uh, ceturdaļa gada nav izdevies uh, online, jeb tiešsaistes sistēmu attīstīt tā, mm, lai varētu savākt šos parakstus šādā veidā. Ir pārāk maz finansējumu un arī humāna resursu. Mēs parlamentā un arī it īpaši lūgumrakstu komiteja tiksies un strādās ar šīm pirmajām veiksmīgajām pilsoņu iniciatīvām, jo mm, tas ir ļoti skaidrs, ka to, šo jautājumu risinās ne tikai komisija, bet arī būs uzklausīšana Eiropas parlamentā. Un redzēsim, nu, kad tas eh, izdosies. Un pēdējā pielīzīme. Es domāju, ka mēs daudz ko prasām no pilsoņiem, gan austrumos, gan rietumos, eh, dienvidos un ziemeļos. Uh, Mēs ļoti daudz ko tehnokrātiski veidojam no augšas. Es domāju, ka būs tāds punkts, kad cilvēkiem būs iespēja redzēt, ka viņiem ir ietekme tajos būtiskākajos lēmumos. Es gribētu, lai mēs pēc nākošām vēlēšanām izveidētu konventu un lemtu par stabilitāti un solidaritāti, par fiskālajiem jautājumiem un arī stiprinātu Eiropas pilsoņu iesaisti. Es gribētu atgādināt, ka. Uh, konstitucionālajā līgumā bija pat vesela nodaļa ar a, virsrakstu iesaiste, un no tā ir palicis tikai 11. pants. Mums ir šis pants jāpilda ar a, eh, saturu un plašāk jāiesaista pilsoņu Eiropas darbā. Tad galu galā drosmīgi un demokrātiski mēs varēsim dot pilsoņiem lielāku teikšanu. Es domāju, ka tas būtu ļoti nozīmīgs uh, solis uz uh, pilsoņu Eiropu. Paldies! Mr. Hafner, for your valuable contribution. We will now start. Paldies. Tagad došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem un lai visi varētu pārunāt vai uzstāties. Katram došu divas minūtes. Daži jau ir pieteikušies. Kolanskas Bobinskas kundze, pēc tam Endrew Dafs un tad Soko kungs. Paldies, jūs runājāt par to, ka cilvēki ir vairāk jāinformē par to, kā strādā parlaments. Jautājums ir, kā jūs vērtējat mūsu informācijas biroju lomu? Eiropas parlamentam ir vesels biroju tīkls dažādās valstīs, un viņiem, viņu uzdevums ir informēt cilvēkus par parlamenta darbu, un tagad Mēs varam paust savus vēlmes, un mums jādomā par to, kā padarīt šo darbu dinamiskāku, un ko mēs gaidām no šiem birojiem gadā pirms Eiropas vēlēšanām. Ko mēs vēl varam darīt Eiropas parlamentā, kā vairāk ietekmēt, labāk ietekmēt šos birojus un vēl. Uh, Manuprāt, gadījums ar aktu, piemēram, parādīja Eiropas pilsoņiem, ka parlaments visnotaļ var būt svarīgāks un tam var būt lielāka nozīme nevis tikai brošūriņu izdošana. Dafa kungs lūdzu. Es esmu parlamenta referents Uh, saistībā ar uh, vēlēšanu reformu. Un varbūt varu izmantot mazliet vairāk laika un, un izklāstīt politiskas un juridiskas problēmas, ar kurām sastapāmies, cenšoties modernizēt institūciju. Daži no jums jau novērt, ir novērtējuši to, ka konstitucionālo jautājumu komiteja ir centusies uh, izveidot tādu visu Eiropas vēlētāju loku pirms 2014. gada vēlēšanām un varētu piedāvāt arī transnacionālus uh, vēlēšanu sarakstus. Un tas noteikti uh, ļoti labi ietekmētu Eiropas politisko partiju attīstību. Tās, jādomā, kļūtu arī daudz skaitlīgākas. Diemžēl um, mūsu priekšlikumi neguva atbalstu Eiropas parlamentā un sociālisti un arī tautas partija neatbalstīja mūsu piedāvāto Eiropas parlamenta vēlēšanu reformu. Tas ir pirmais. Mums ir jāsastops ar iekšēju pretestību šeit, Eiropas parlamentā. Otrais, um, attiecinot uh, vēlēšana tiesības uz cilvēkiem, kas dzīvo citās valstīs. Gan Subjoto kungs, gan Kes Koterils kundze par to runāja. Saskaņā ar manu iniciatīvu parlaments piedāvāja ini iniciatīvu Um, saskaņā ar 25. pantu līgumā par Eiropas saimnības darbību. Tātad šī iniciatīva paredzēja div, saskaņā ar pantu 22 likt dalību valstīm um, koordinēt um, savu reakciju vai saskaņot to savu rīcību, lai cilvēki varētu baudīt tiesības un piedalīties savas valsts parlamentu vēlēšanās. Uh, Tad eh, cilvēku pamatiesību harta uzliek noteiktus pienākumus Eiropas Savienībai, un arī to mēs atgādinājām savā atzinumā. Tā kā šīs hartas noteikumi mums ir jāpilda, tad tik kā palielināts arī pilnvaras Eiropas uh, kopienu tiesai attiecībā uz kolektīvu prasību izskatīšanu. Un tādas jādomā būs. Tās būs lietas, kas saistīsies ar brīvās pārvietošanās jautājumiem. un to, kā tieši piemērot pamattiesību hartu attiecībā uz pilsoņu tiesībām Eiropas Savienībā. Tā ka nevar teikt, ka mums nav cerības, bet ir spiediens un mums ir uh, jā, diezgan daudz vēl darāmā pirms šis rops tiks aizpildīts vai slēgts. Un mums ir jāizlabo arī kļūdas, kas ir pieļautas līdz šim. Paldies! Paldies, Dafa kungs! Un tagad skapa Soko kungs lūdzu. Es atvainoju, tad man žēl, ka Lopes kungs aizgāja prom, jo viņš teica, ka mums vajadzētu runāt par Eiropas jautājumiem, nevis par vietējiem. Un es domāju, ka ne tikai priekšvēlēšana laikā un uh, visā sasauguma laikā vajadzētu par to runāt. Jo tie cilvēki, ar kuriem es tiekos vēlētāji, vienmēr jautā par vietējiem jautājumiem, un es domāju, ka vietējie ir tie īstie Eiropas jautājumi, un es uzdošu Uh, uzdevu savu jautājumu šorīt, es tādu pašu atbildi saņēmu no komisijas parlamenta. Jā, tas ir nacionāls uh, valsts jautājums, un uh, daži cilvēki zaudē savu pilsonību, daži saskars ar diskrimināciju, jo viņu vectēvs zaudēja karā un viņš nevar atgūt tagad savus īpašumus, cilvēki saskars ar diskrimināciju. Uh, jo nevar eh, izmantot savus rakstuzīmes, bet jūs minējāt eh, šorīt, ka Eiropas parlamentam ir zināms kompetence un mēs neesam vienkārši ekonomikas savienība. Kāpēc mēs nevaram uh, Uh, uzņemties kādu pašiniciatīvu vai uh, rekomendāciju, kā mēs to darījām ar čigānu jautājumu, pilsoņiem, kuriem nav pilsonības. Tas jau tika minēts, 500 tūkstoši ir tādu, un es varu turpināt runāt par šiem jautājumiem. Un gribu atkal uzsvērt, ka uh, vietējās problēmas ir tās īstās Eiropas problēmas, un nevis tās, ko mēs kaut kur nogrābjam no debesēm, ko, protams, cilvēki tad nesaprot vairs. Uh, Un var pateikt, ka tās ir tās pašas problēmas, ko minēju šorīt. Kāpēc uh, Austrumēropieši saņem pusi no tām subsēdijām, ko saņem Rietumēropieši. Tās ir patiesās problēmas. Vai vēl kāds Eiropas parlamenta deputāts vēlas izteikties? Ja jā, tad lūdzu dariet to tagad. Uh, ir divi jautājumi, kas ir uzdoti ar Twitter starpniecību. Pirmais ir, vai Eiropas parlamenta politiskā rīcība var uh, kaut kā um, ierobežot tos ierobežojumus, kas ir 51. hartas pantā, un otrkārt, vai jūs atbalstīsiet uh, pilnas uh, balsošanas tiesības mobiliem Eiropas pilsoņiem viņu uh, rezidents valstē. Un Sogorkungs jau runāja par vietējām un Eiropas problēmām. E, ticiet man, es esmu referente par Eiropas e, e, pilsoņu gadu, un manas pats šas tiesības Kiprā, manā valstī, brīvi pārvietoties ir pārkāptas. Par kurām cilvēktiesībām tad mēs runājam? Ir tik daudz pārkāpumu. Un kamēr mēs nesapratīsim, ka Eiropai vajadzētu uh, cīnīties par Eiropas līmeņa solidaritāti citiem Eiropiešiem, kas arī saskars ar milzīgiem šķēršļiem, piemēram, tur okupācija manā salā, par kādām cilvēktiesībām tad mēs runājam, kā mēs varam pārvarēt šķēršļus. Ir pārāk daudz jautājumu, bet laiks ir ierobežots, jo Redings kundze ieradīsies pēc dažām minūtēm un arī Maconī kundze, un tāpēc dodu vārdu jums šeit pie diskusiju galda, Jūs varat atbildēt uz jautājumiem, kurus uzdeva deputāti un arī, ko uzdeva, eh, jautājumu uzdeva no Twittera un eh, ko es uzdevu. Bet jums jāizsakās ļoti īsi, jo Maconī kundze jau ir ieradusies, un eh, tā kā Maconī kundze un Redingas kundze organizēs preses konferenci, pēc tās mēs varēsim turpināt uzklausīt jautājumus no uh, zāles. Uh, varēsiet tos vēl uzdot pēc Redingas kundzes prezentācijas. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Paldies, mēģināšu uzstāties ļoti īsi un gribu tikai teikt, ka man ir ļoti žēl, ka e, runājot par ES pilsonību nav iespējas diskutēt ar zāli. Man liekas, ka noteikti būtu interesanti jautājumi, e, ko varētu uzdot e, dalībnieki zālē. Un runāt tikai par pēc desmit minūtēm vairs nebūšu šeit, man ir jāatvainojas. Tātad ir uh, tiesības, kas piekrīt pilsoņiem un kas viņiem ir jāpiešķir, un arī jaunas tiesības par tām ir jārunā. Tās ir nozīmīgas diskusijas, un mēs redzam, ka daudzās valstīs, arī zin vairākās valstīs, jautājums par tiesībām vēlēt ir ļoti nozīmīgs. To pilsoņiem, kas nav viņu uh, dzimtenē. Uh, nacionālā līmenī un tāpat arī uh, to personu ievēlēšanu, kas dzīvo ārvalstīs un pārstāv viņu šo valstu parlamentos. Arī tās ir diskusijas, par kurām vajadzētu runāt un kuras varētu attīstīt. Jo Eiropā, kurā mēs dzīvojam, mēs redzam uh, aizvien vairāk cilvēku izbrauc no viņu valstīm. Ir dažādi arī ļoti pamatoti iemesli. Dažkārt tā ir ekonomiskā krīze, un citkārt jādod šiem cilvēkiem tiesības arī viņu uh, dzimtenēs. Tagad par 2014. gada vēlēšanām un izaicinājumiem, kas ir saistīti ar to. Tas ir jautājums par iesaisti, par uh, to, ka ir zems uh, dalības līmenis un jākonstatē ar nožēlu, ka nacionālajā jautājumā Eiropas uh, vēlēšanās viņam ļoti lielu lomu, un tas ir saistams arī ar politiķu darbu, un viņiem jābūt uh, uzmanīgiem saņemot mūsu kritiku. 2014. gadā būtu vēlams runāt par tieši par Eiropas uh, tēmām un vairākas uh, vēlēšanas notiek tajā pašā dienā arī bieži vien tas tā ir. Un līdz ar to Eiropas parlamenta vēlēšanas varētu, nu, tā kā atvirzīties uh, dibanplānā. Mm, protams, ka bieži vien mm, mm, partijas, kas ir pie varas, uh, darbojas uh, savās interesēs. Mēs esam brīdī, kad ir ļoti sarežģīts ekonomiskais un sociālais brīdis. Mēs nesam pārvarējuši 2008. gadu finanšu krīzi, tāpat arī nav atrisināti jautājumi ar finanšu tirgiem, ar izaugsmi, nodarbinātību, jauno nodarbinātību, demokrātiskām tiesībām dažās ES valstīs. Es domāju, ka ir pietiekami daudz dažādu izaicinājumu šīm Eiropas vēlēšanām, lai mobilizētu Eiropas pilsoņus jūs varat eh, katrā gadījumā reiķināties ar to, ka mēs aktīvi strādāsim, lai pilsoņus arī animētu un aicinātu piedalīties Eiropas vēlēšanās. Paldies! Lielas paldies! Ādamu kundze, jums vārds. Jūsu īsiem eh, komentāriem. Jā, ļoti īsi un gribētu vienkārši atsaukties uz uzdotajiem jautājumiem. Eiropas parlamenta biroju, informācijas biroju um, loma Tas varbūt eh, vairāk jāatbild Papadopolo kundzei, bet Eiropas komisijas pārstāvniecības, protams, spēlē būtisku lomu un arī aktīvi iesaistās Eiropas pilsoņu gada pasākumu organizēšanā. Tiek organizētas dažādas tikšanās, Twitter jautājumi, vai Eiropas eh, politiskās uh, rīcība Eh, var ierobežot eh, tos ierobežojumus, kas eh, hartā ir noteikti. Nu, mēs kā līguma sargātāji nevaram ierobežot hartā noteiktos noteikumus. Un otrkārt, mēs atbalstām um, tiesību atņemšanu balsot uh, rezidents valstī. Nu, tā ir viela pārdomām tiešām. Mēs tagad uzklausījām dažādas iespējas, kuras uh, var. Uh, E, izmantot, e, lai atrisinātu šo tiesību atņemšanas jautājumu un varam e, paskatīties, kā Dāfa kungs teica uz 21. pantu. Tātad es domāju, šeit ir pietiekami daudz vielas pārdomām un redzu, ka ir ieradusies man komisāri, tāpēc netaisos liekt viņai uzstāties un būšu pieejama arī pēc preses konferences, lai atbildētu uz kādiem jautājumiem. Should... Es domāju, ka mums vajadzētu tagad pārtraukt tagad, jo mums uh, būs nepieciešams vēl 5 minūtes, lai pabeigtu diskusiju, bet tā kā Redingas kundze ir ieradusies, mēs pārtrauksim un uh, turpināsim jautājumu kārtu pēc viņas uzstāšanās. Paldies! Thank you all again. Liels paldies jums visiem. Paldies par jūsu dalību un ieguldījumu diskusijās šajā dienu ilgajā uzklausīšanā par Eiropas uh, pilsonību. Tagad ir laiks uzklausīt noslēguma piezīmes, kuru, kuras sniegs mūsu īpašā eh, goda runātāja, eh, komisijas vicepriekšsādātāja Viviana Redinga. Mēs eh, uzklausījām to, cik svarīga ir šī Eiropas pilsonības ideja, kā to stiprināt, kā veicināt politisko iesaisti ar Eiropas pilsonības starpniecību. Uzklausīsim komisāras kundzi par turpmākiem soļiem. Lūdzu, jums vārds, Vedīgs kundze. Liels paldies, dāmas un kungi, godātie deputāti! Izmantot pilnībā Eiropas pilsonību. Tas ir e, nosaukums, kas nāk īstajā laikā šai uzklausīšanai, jo tagad ir sācies Eiropas eh, pilsoņu gads un tuvojamies e, Savienības pilsonības 20. jubilejai. Tātad ir pienācis laiks izvērtēt sasniegumus un diskutēt par nākotnes perspektīvām. Izvērtēsim. Māstrihta uh, eh, droši vien nebija, uh, nav bijis tāds liels lēciens, kā daudz to cerēja pirms 20 gadiem, bet nevajadzētu arī par zemu novērtēt to, kas notika pirms 20 gadiem, jo izveidojot eh, status, kas ir kopīgs visiem eiropiešiem un šim statusam, uh, Uh, pievienojam, pievienojot uh, virkni papildu tiesību, piemēram, brīvu pārvietošanās vai balsošanas tiesības, tas bija skaidrs signāls, uh, ka Eiropas Savienība ir vairāk kā tikai tirgus. Tā ir vairāk kā tikai brīvtirzniecības starp valstīm, un es domāju, ka ja to atkārtošu vairāk kārt, eh, daži varbūt būs pārsteigti, jo domās, ka to dzird pirmo reizi, bet eh, tas bija tieši pirms 20 gadiem, kad šīs eh, pamat idejas tika uzliktas galdā, un kopš tā laika Eiropas Savienība ir pārvērtusies kopīgā tiesību telpā. Jo pirms Māstrihtas Eiropieši uh, bija tikai ekonomikas subjekti Eiropas ekonomikas savienībā. Un pirms 20 gadiem savienības pilsoņi tika izveidoti. Tika izveidot šis status. Ja tas nebija milzīgs lēciens, tad vismaz liels būtisks solis uh, politiskās integrācijas virzienā. Un kopš tā laika arī Eiropas kopiena tiesa ir apsivirinājusi atkal un atkal šo jauno dimensiju vairākos uh, nolēmumos, uh, pasakot, ka Eiropas Savienības pilsonībai ir uh, jābūt uh, pamatstatusam uh, dalībvalstu pilsoņiem. Tagad tā ir mūsu atbildība, balstoties uz šo būtisko soli, uh, Uh, spērt turpmākos soļus, lai stiprinātu Eiropas pilsonību. Un es domāju, ka šis Eiropas pilsoņu gads uh, kopā ar šo 20. gada dienu un gatavošanos Eiropas vēlēšanām ir īstais brīdis, lai ietu tālāk. Un kas tad tas būtu? ka, kam tam vajadzētu būt. Tas nozīmē, ka jāveic, jāveic ļoti konkrēti pasākumi, pasākumi, kurus pilsoņi var saprast. Un jāizmanto taustāmi, saprotam piemēri un jāparāda pilsoņiem, kādas ir viņu tiesības, ka tās uh, nāk par labu, dod labumu viņu dzīvē, ka tur ir iespējas un ka šīs tiesības ir Eiropas integrācijas kodols. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi pievērsties uh, pilsoņu informēšanai par šīm tiesībām, jo viena lieta ir ļoti interesanta. Vairākums pilsoņu savienībā, un šodien tika publicēts Eirobarometra publikācija par šiem jautājumiem, paskatieties to, jo tā ir ļoti interesanti. Vairākums pilsoņu apzinās, ka viņi ir Eiropas pilsoņi, bet viņi nezin, ko tas nozīmē. Tātad. Uh, Es domāju, tas ir tiešām tāds paties pienākums mums izskaidrot pilsoņiem, kas slēpjas aiz tā, ka viņi ir ne tikai savas dalībvalsts pilsoņi, bet ir arī, tā teikt, visa kontinenta valsts piedarīgie. Un tāds bija mans nolūks 2010. gadā, eh, pirmo, re, publicējot šo pirmo Eiropas pilsonības ziņojumu. Uh, Tur bija 25 ļoti konkrēti pasākumi, kā cilvēku pilsoņu dzīvi atvieglot, un es gribētu pateikties parlamentāriešiem Eiropas parlamentā, kas visi kopā un arī individuāli strādāja pie šiem priekšlikumiem, lai tos uh, ieviestu dzīvē pilsoņiem. Nosaukšu dažus uh, piemērus. Veselības aprūpe Vispārīgi runājot, cilvēki labprāt saņemtu veselības aprūpi pēc iespējas tuvāk mājām, un tas ir normāli, bet dažkārt eh, cilvēkiem ir jādodas uz ārzemēm, jo ir vajadzīga īpaša, eh, īpaša eh, aprūpe, un dažreiz tuvākā slimnīca varbūt ir nevis viņa valstī, bet otru pus robežai, citā valstī. Tātad pārobežu veselības aprūpas direktīvas ietveros uh, dalību valstīm būs līdz gada beigām jāievieš noteikti pasākumi, kas noteiks skaidrus noteikumus par to, kā var sniegt veselības aprūpu pārobežu kontekstā. Un tas ne tikai iz, uzlabos izvēli, bet tas arī uh, ļaus pilsoņiem justies gaidītiem, tad, kad viņi dosies uz citu valstu ārstēties. Otrs elements - patērētāja aizsardzība. Jūs uh, ziniet, ka pēdējās patērētāja tiesību direktīvas uh, uh, ieviešana nozīmēs to, ka tiek stiprinātas patērētāja tiesības, ma mazināta krāpšanās iespēja, uh, uh, tiešsaistē, un cilvēki vairs nedrīk, nevarēs tik piespiesti nopirkt ne, negribētu ceļojumu apdrošināšanu, un katram būs 14 dienas uh, laika atdot atpakaļ uh, nopirktās preces, ja tās viņiem nepatīk. Konsulārā aizsardzība. Es piedāvāju priekšlikumu, par kuru parlaments sniedz savu atzinumu, un tas tagad uh, tiek apspriests padomē. Tas ir priekšlikums uzlabot atbalstu Eiropas pilsoņiem, kas ir krīzes situācijās un ikdienas uh, ārkārtas situācijās, uh, kad viņi ceļo tiesības uz nediskrimināciju konsulārijā aizsardzībā, manuprāt, būs viens no šādiem lieliem piemēriem Eiropas solidaritātei, ko arī cerams varēs uh, um, prezentēt uh, pilsoņiem vēlēšana kampaņā, un es ceru, ka līdz tam laikam tas būs īstenojies. Japāna, Lībija, Ēģipte, Sīrija. Šādos uh, gadījumos mēs redzam, ka uh, Eiropas Savienības koordinācija ir ļoti svarīga un cerams uh, tā uzlabosies, lai palīdzētu pilsoņiem. Brīvu pārvietošanās un pamatiesības tā, kopš es strādāju pie šī jautājuma, es ļoti cieši sekoju tam, kā direktīvas ir ieviestas dalību valstīs. Un man jums nav jāsaka, ka man šokējoši bija konstatēt, ka tās netiek ieviestas. Kopš tā laika ir veikts liels darbs šajā virzienā, un es domāju, ka tagad eh, vairākums dalību valstu tiešām ievieš tos noteikums, kas ir paredzēti brīvas pārvietošanās direktīvā. Dažas eh, dalību valstis ir, eh, pret tām ir notikusies vēršanās tiesā. Informācija pilsoņiem. Šeit daudz kas ir darīts, lai veicinātu informētību, jo īpaši caur Europe Direct Un tur lietas notiek daudz veiksmīgāk nekā līdz šim, un tas jau šorīt tika uzsvērts. Bet mums vajadzētu turpināt pielikt pūles, izmantojot šo pilsoņu gadu, lai uzlabotu eh, pilsoņu informētību par sistēmām, kas ir viņu rīcībā. Es joprojām esmu pārsteigta, ka pat cilvēki, kas ir ieinteresēti Eiropas jautājumos, nezin, kas ir Europe Direct vai eh, Eiropas portāls. Uh, Tātad būs ļoti svarīgi šo informāciju sniegt mūsu pilsoņiem. Tie ir sasniegumi, bet mums nevajag pie tiem apstāties, jo brīvi pārvietoties un dzīvot Eiropas Savienībā ir tiesības. Un ir ļoti interesanti redzēt, ka Eirobarometrs liecina par to, ka tad, kad cilvēki ir sapratuši, un cilvēki ir sapratuši, ko nozīmē kādas tiesības, tad tās ir šīs brīvās pārvietošanās tiesības. Tās ir skaidrs. Bet tajā pašā laikā cilvēki sastopas ar problēmām īstenojot šīs tiesības. Ne tikai birokrātijas problēmas es šeit domāju, bet arī par to ir jārunā Es ar lielu uh, patiku uztvēru idejas, kas tika paustas sabiedriskajā apspriešanā pagājušajā gadā. 12 tūkstoši cilvēku piedāvāja savus viedokļus, un viens, piemēram, ieteica uh, vietējās administrācijas um, viedajā administrācijā strādājušiem ierēģiem sniegt palīdzību. Kā tad cilvēki var īstenot savas tiesības, ja vietējā iestādē uh, darbinieki nezin, par ko ir runa? Tika izteikti ieteikumi samazināt administratīvo slogu kad ir jānoformē civila stāvokļa dokumenti, mainot dzīves veidu, dzīves vietu, piemēram, tika ieteikts vienkāršot dokumentu izsniegšanas procedūras, piemēram, laulības apliecības, eh, miršanas apliecības tā tālāk, bet vēlreiz gribu uzsvērt, ņemot to visu vērā, komisija negrasās jaukties valstu tiesībās regulēt um, laulības slēgšanas likumdošanu dalībvalstīs. Dažkārt um, dokumentu autenti, autentiskumu noteikšanas procedūras ir sarežģītas. Tās uh, var vienkāršot arī kopiju sagatavošanas, tulkojumu sagatavošanas procedūrām ir jābūt vienkāršākām. Un lūdzu, es gaidīšu jūsu atbalstu, kad priekšlikums būs gatavs. Ar lielu prieku uzklausīšu jūsu priekšlikums, kā to uzlabot. Kā parādījās arī šī rīta diskusijā, ir iespējams vienkāršot procedūras attiecībā, piemēram, uz identitātes, personas apliecības, personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu. Tad noteikti vēl ir daudz, kas labojams. Bet, nu, tāda, tas, kas cilvēkus īpaši nodarbina, tas ir bezdarbs vai bezdarba draudi vai sliktā ekonomiskā situācija. Par to cilvēki raizējas visvairāk. Un mums ir jāparāda cilvēkiem, ka mēs ne tikai cenšamies pārvarēt krīzi, bet spējam uztvērt arī, cik ļoti cilvēkus nodarbina jaunatnes bezdarbs. Jaun šajā pakotnē ar ko pārvarēt, ar ko novērst jaunatnes bezdarbu, ir virkne pasākumu līdz 2025. gadam. Runa ir par um, tiesībām atrast um, mācekļa vietu vai profesionālās apmācības vietu, un runa ir par termiņu četri mēneši. Un Eirobarometrs parādīja arī vēl ļoti interesantus rezultātus. Divas trešdaļas no eiropiešiem domā, ka brīvā pārvietošanās Eiropas ietvaros uz, dod ekonomisku ieguvumu dalībvalstīm. Tas ir tāds vienmērīgs rādītājs bez īpašiem kritumiem. Uh, Un var redzēt, ka cilvēki, tas vienkāršie ļaudis mēdz domāt reālāk nekā politiķi, kas ir pie vāras dalību valstīs. Brīvā kustība, brīvā pārvietošanās joprojām būs mūsu darba kārtībā. Tāpat es zinu, ka parlaments strādā ar Eiropas vēlēšanu jautājumiem, un tā arī būs prioritāte turpmāk. Problēmas rada ļoti lielā vēlētāju pasivitāte. 43% balstiesīgo piedalījās pēdējās vēlēšanās, un tie, kas nenāca uz vēlēšanām, tie bija diemžēl jaunākie vēlētāji, aktīvāk piedalījās vecāki cilvēki. Un, uh, pie šīs problēmas ir jāstrādā. Un tāpēc pagājušā gada decembrī Eiropas parlaments un padomi atbalstīja manu priekšlikumu atvieglot kandidēšanu pilsoņiem Eiropas vēlēšanās, cita starpā samazinot arī birokrātisko procedūru. Vēl viens jautājums. E, tas ir Eiropas um, um, vēlēšanu, priekšvēlēšanu kampaņas tēmas, kas tiek apskatītas, un parasti tās izvēlās pašas dalību valstis, bet mums ir jāmēģina piešķirt šajā kontekstā lielāku tādu Eiropas dimensiju. Cilvēki ir jāinformē par Eiropas procesu, uh, un jāinformē cilvēki par jautājumiem, kam ir visas Eiropas nozīme. Šajā kontekstā komisija drīz izdos ieteikumu par to, kā uzlabot transparenci Eiropas vēlēšanās. Un um, būs arī paredzēts sniegt daudz vairāk informāciju cilvēkiem par Eiropas partiju saiknēm ar partijām dalību valstīm, ko, par ko runāja Dafa kungs, šī tiesību atņemšana, piemēram, vēlēšanas tiesību atņemšana. Man šis jautājums šķiet ir personīgi ļoti, ļoti nozīmīgs Mums ir jāatspoguļo mūsu rīcībā arī šīs dienas debašu ieteikumi un impulsi un jāpiedāvā konkrēti risinājumi. Piemēram, ziņojums par pilsonību tiks prezentēts apmēram ap 9. māju šogad. Un tas saturēs konkrētus elementus ko īstenot dzīvē, bet pirmkārt un galvenokārt tas informēs cilvēkus, jo esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka Eiropas projekts nākotnē vai Eiropa nākotnē, ko mēs vēlamies uzcelt, tā būs arī politiska savienība. Es tā saucu par Eiropas savienotajām valstīm. To visu mēs nevarēsim izdarīt, ja nepiesaistīsim pilsoņus. Un politisku savienību izveidosim tikai tad, ja pilsoņi būs mūsu pusē. Politiskai savienībai ir jābūt tikpat nozīmīgai kā ekonomiskai un monetārai savienībai. Es jutos ļoti atvieglot iepazīstoties ar Eirobarometra rezultātiem, kas parāda, ka vairākums Eiropas Savienības pilsoņu jūtas kā Eiropas pilsoņi. Un ar to tas vien jau ir labs sākums, labs izējas punkts un tas attiecās uz visām dalību valstīm. Bet ir problēmas, kas vēl ir mūsu priekšā. Bez šīs brīvās pārvietošanās cilvēki maz ir informēti par savām, saviem pienākumiem un arī par savām tiesībām. Manuprāt, kopum, kopā mēs varam sasniegt daudz. Viens no soļiem bija arī šis Eiropas pilsoņu, ir šis Eiropas pilsoņu gads, tāpat jāgatavojas vēlēšanām, un vēlēšanu galvenā tēma šoreiz būs Eiropa, nevis uh, problēmas pašu mājās. Thank you. Paldies, Redingas kundze, par šo uzrunu. Paldies par jūsu tādu ļoti skaidro, strukturēto izklāstu par to, kas līdz šim ir sasniegts un kas būs jādara turpmāk un kādi varētu būt risinājumi. Katrā ziņā mēs būsim jūsu pusē, piedalīsimies šī projekta tālākajā attīstībā bet jādomā, ka mūsu priekšā vēl ir ilgs un garš ceļš. Um, pēc kāda laika citā telpā notiks preses konference, un mēs. Paldies!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 Mums būs 15 minūtes jautājumiem un atbildēm tiem uh, paneļa diskusijas dalībniekiem, kas uh, ir tad, uh, joprojām zālē. You, no, you and the other two. Okay. Because I didn't finish. Okay. Yes. Now I would like to give the floor to Mrs. Um... Eh, Došu vārdu Katrīnai Keseģanai. Viņai nebija pietiekami daudz laika pabeigt savu uzstāšanos, un pēc tam runās Subjoto kungs, un tad būs arī iespēja uzdot jautājumus. Lūdzu. Priekšsādājs kundze, man liekas, ka likšu jums vilties, jo uh, situācija ir tāda, ka jautājumi, kas tiek uzdoti, un tie deputāti, kas uzdeva jautājumus, ir aizgājuši, proti parlamenta pārstāvniecība dažādās dalība valstīs ir veiksmīga. Jāsaka, neko nezinu par to. Pilnīgi neko nezinu. Zinu, kur ir. Uh, ēkas, kur ir pārstāvniecības Parīzē, piemēram, parlamentam un komisijai, bet man nav absolūti nekādas informācijas par to, ko viņi dara. Viņi nekad nav mēģinājuši ar mani sazināties. Es neatceros, ka nu, jau kad būtu saņēmusi kādu palīdzību. Man ļoti žēl, ka man tas ir jāsaka, bet nu, tā ir atbilde, kas man ir jāsniedz. Uh, Un vēl jautājums par 51. pantu hartā, vai arī, nu, būtībā tā vispār par um, līgumu un par um, Eiropas tiesībām esmu ārkārtīgi pārsteigta, ka šāds jautājums vispār var tikt uzdots. Nu, nevaram runāt par vadas uh, sadalījumu. Lēmums par to ir pieņemts Eiropas tiesībās, līgumos nu, izņemot eh, situāciju, kad vēlreiz tiek mainīta līguma, bet man liekas, ka eh, Eiropas pilsoņiem pilnīgi pietiek, nu, ar to, ka nu, nav tādas pastāvības noteikumos, notiek visu laiku pastāvīgas izmaiņas eh, attiecībā uz to, kas tiek piemērots. Nu, nevar visu laiku Eiropas tiesības mainīt. Tas tiešām ir neiespējami. Taču nevar zināt visu, kas notiek. Respektīvi, nu, tāda zināma varas sadalījuma. Uh, Uh, situāciju no vienas puses es, no otras puses dalību valstis, runājot par šo varas uh, sadalījumu. Gribu uh, arī atgādināt, ko teicu šodien no rīta. Mēs varam strādāt pie labākas pielietojuma, labākai praksai, izmantoju šo um, terminu labprāt angliski, jo franciski, nu, šiem vārdu savienojumam nav tādas īpašas, uh, īpašas satura vai arī robežvērtības, augstākās robežvērtības, arī tas ir zināms kā benchmarks vārds franciski. Un uh, jāsaka, ka bieži vien administrācijas ļoti veiksmīgi strādā un uh, darbojas dalībvalstīs. valstīs Tā, jā, ir nepieciešams informēt un skaidrot nacionālo valstu ierēģiem, kuriem ir jāpielieto šīs tiesības. Paldies, Sobjoto kungs, lūdzu. Man ir divi komentāri tikai. Pirmais par Hefnera kunga teikto, proti Eiropas komisijas priekšsēdētājam jātiek ievēlētam no Eiropas parlamenta puses. Tā vienīgajam cilvēkam, kas tā kā ir Eiropas Savienības seja, viņam ir jātiek ievēlētam šādā veidā. Un es te runāju kā Eiropas pilsonis. Un manuprāt, izveidojot ārējās rīcības dienestu, kas ir domāts, lai darbotos starptautiskā mērogā, manuprāt, dalībvalsts īpaši neatbalstīja šo savu pilnvaru ielikšanu Eiropas Savienības institūcijas vai tādas veidojumu rokās, tāpēc arī tika izvēlēta persona šīs eh, organizācijas vadīšanai, kas neizceļas ar īpašu harizmu. Tas ir tāds negatīvs piemērs. Un vēl gribētu komentēt uh, Dafa kunga teikto, kur viņš izteicis cerību, ka lietas mainīsies, jo Eiropas Savienībai būs jāpilda pamattiesību harta, piemēram, arī trešais pants, bet es gribu pateikt, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa jau 40 gadus interpretē šo trešo pantu tādā veidā, ka kopš 76. gada netiek apstrīdēts dalībvalstu tiesības ierobežot savu pilsoņu tiesības vēlēt, ja viņi dzīvo citā valstī. 64. gadā bija pirmais gadījums Uh, kas nav pat saistīts ar cilvēku tiesībām. Līgumā ir pietiekam daudz noteikumu, kas paredz, ka cilvēkiem ir tiesības piedalīties savas valsts vēlēšanās, arī viņi dzīvo ārzemēs. Tad šeit ir pretruna. Dafkungs, diemžēl, vairs nav tagad zālē, varbūt viņš jums atbildētu. Un tagad, lai viss tomēr notiktu taisnīgi, uh, Tie, kas no jums vēl neuzdev jautājumu, bet to vēlētos darīt, lūdzu, lūdzu, pasakiet, kā jūs sauc. Lūdzu, celiet roku. Trīs cilvēki. Lūdzu, kungs. Četri cilvēki. Um, I want to speak as a 30. Mani sauc Filopi, Filipo. Es gribētu runāt kā cilvēks, kas dzīvis Itālijā, dzīvojis uh, Francijā, Šveicē un tagad esmu Londonā par pēdējo uh, izteikšanos. Ja jūs vēlties iesaist, jums ir jāpierāda, ka mūsu iesaisti kaut ko ir vērti, ja salīdzina Eiropas Savienību ar Ķīnu, tad uh, Ķīnas Tautas Republikas eh, prezidentu izvēlējās 26 cilvēki, kas sēž Ķīnas politbirojā. Van Rompoju izmēlējās 27. Un manai paudzei tas ir nepieņemami, jo mēs uzaugām ar internetu, kas ir eh, pārveidojis to, kā mēs iesaistāmies sabiedrības dzīvē. Mēs esam līdzautori jebkam. Tātad, ja jūs vēlaties, un komisāre teica, ka jaunieši neiet balsot, ja jūs vēlaties, lai jaunieši iet balsot, jums ir radikāli jāmaina tas, kā šis parlaments darbojas. Un jāpieņem fakts, ka mēs neesam pasīvi, bet mēs aktīvi vēlamies piedalīties. Un um, mēs vēlamies redzēt, ka varam ietekmēt, ka mūsu balsī ir kaut kāds svars. Tas uh, man atgādina Wikipēdiju. Miljoniem cilvēku ir piedalījušies uh, radot kaut ko, kas ir uh, vērtība daudziem. Sociālo inovāciju darba kārtība ir Eiropas Savienībai Eiropiešiem. Mums ir vajadzīga sociālās inovācijas darba kārtība Eiropas Savienībai, lai reformētu institūcijas. Paldies! Thank you very much for... Lielas paldies par jūsu komentāru. Kundze, lūdzu. Jūs nepateicāt, kā jūs sauc. Yes, your name, please. Jā, lūdzu, jauc. Jū, jūsu vārds, jūs nepateicāt jūsu vārdu. Name the speaker, the, the previous speaker, please give us your surname because we didn't... Lūdzu, pasakiet, kāds ir jūsu uzvārds, jo mēs nedzirdējām. Filipo. Filipo Atārī. Labi, liels paldies. Un, un dāma, lūdzu. Selina Rēringa. Selina Rēringa. Es esmu juriste Vācijā. Es esmu jauno federālistu e, Eiropā dalībniece. Gribu izteikt piezīmu un jautājumu. Piezīme ir tāda, es esmu gan vāciet, gan francūziet pēdējo vēlēšanu laikā. Man bija divas balss, viena Vācijā, viena varēja balsot Vācijā, varēja balsot Francijā. Jūs visu laiku runājat par to, ka dažs, dažām personām nav tiesība balsot, bet man bija uh, cita veida problēmas, kā tas ir iespējams, ka uh, Nu, es taču esmu viena persona un man ir divas balses. Ievērojot uh, manu uh, to, ka esmu uh, eh, vācieta un tajā pašā laikā uh, nacionalitāte ir francūzieta. Vai būtu tāda iespēja mainīt līgumu? un dot Eiropas institūcijām tiesības eh, piešķirt eh, Eiropas pilsonību tieši. Jo tagad ir šī Eiropas pilsonība tad, kad ir eh, nacionālitāte vācis, franču vai cita, un kad Eiropas institūcijām nedot tiesības piešķirt šo es pilsonību. Mēs visi esam Eiropieši. Nu, tas varbūt arī dotu iespēju tiem kam nav o, šī Eiropas nacionalitāte dot uh, Eiropas pilsonību un līdz ar to saistītās uh, tiesības. Paldies! Eh, Paldies, eh, Lūdzu, kungs, te vidū. Mani sauc Nikolas Ņūmens, es esmu Eiropiešu pasaulē ģenerālsekretārs, un es esmu arī dibinātāja biedrs organizācijai, kas eh, bija zināma kā Britu tiesību pārstāvi organizācija ārzemēs, un gribu pateikties īpaši Subjoto kungam un uh, Kotrielas kundzei par ļoti garajiem skaidrojumiem par uh, apvienotās karalas pilsoņu uh, problēmām ārzemēs. Ir zināms progrāks panākts, Lordu parātā nesen janvāra beigās tika pieminēta jauna starppartija komitejas izveidošana, kas varētu izskatīt eh, britu pilsoņu tiesības, kas dzīvo ārzemēs padziļināti, un tad pēc tam varētu atgriezties gan parlamentā, gan Lordu parātā šos eh, pētījumus apspriest. Uh, Bet situācija ir daudz sarežģītāka. Miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības, nevar balsot pat Eiropas parlamenta vēlēšanās. Atkarībā no tā, kādas ir attiecīgā pilsoņa attiecības ar savu valsti viņiem var vai pat nebūtu iespējas balsot Eiropas parlamentu vēlēšanās, un tas ir ļoti būtisks demokrātijas deficīts. Un mēs zinām, ka ir 35 līdz 60 miljoni Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības. Tas neatiecas tikai uz Britiem, bet arī uz Grieķiem, kuri nevienmēr var uh, balsot, jo Grieķija savā uh, Uh, likumdošanā nav uh, transponējis daļu savas konstitūcijas. Arī Īrija, Malta, Dānija un Kipra ir uh, skartas. Un droši vien arī citas valstis um, skar šīs problēmas. Tātad es gribētu aicināt Eiropas parlamentu un komisiju cīnīties arī par to, lai tiesības praktiski būtu um, Eiropas parlamentam, tātad arī ārpus uh, Eiropas Savienības, lai pilsoņi varētu balsot. Daži cilvēki, kad viņiem ir jāizvēlas uh, vai turpināt balsot savas valsts vēlēšanās vai tomēr balsot savā dzīvošanas valstī, rezidents valstī, tad uh, viņiem it kā būtu jāizvēlas. Bet kāpēc jāizvēlas, ja viņiem ir likumīgas tiesības balsot abās vēlēšanās, kāpēc uh, neļaut to darīt? Ja kādam ir uh, dubultpilsonība Eiropas Savienības ietvaros, kāpēc viņiem neļaut balsot abās uh, šajās valstīs, kāpēc viņiem likt izvēlēties? Paldies! Un pēdējais runātājs kungs malā. <coughs> Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs, kundze Alen Broā. Esmu pilsoņu iniciatīvas balsosim loceklis, par to tik runāts vairāk kārt pēcpusdienā, un runa ir par Eiropas pilsoņu uh, tiesībām balsot uh, valstī, kurā viņi atrodas. Nu, tas ir jautājums, kā atrisināt tās problēmas, par kurām tika runāts, un, piemēram, tika runāts uh, tieši par britu pilsoņiem. Kotilēras, Kotarīlas kundze uzstājās, es nevarētu to atkārtot, bet es gribu izteikt divas piezīmes un vienu jautājumu. Nu, pirmkārt, piezīmes. Eiropas līmeņa lēmums radīt Eiropas balsošanas tiesības ir iespējams balstoties uz Eiropas Savienības līguma 25. pantu. Dafkungs to piedarē, pieminēja. Procedūra ir gara, bet tāda eksistē. Uh, kur proti padomu var paplašināt uh, tiesību sarakstu, kas ir fiksēts uh, līgumos. Uh, dalību valstu vienbalsība, ratifikācija katrā dalību valstī, komisijas priekšana un izstrāde padome. Procedūra ir gara, bet iespējama. Otrs. Pastāstīšu par iniciatīvu ļaujot man balsot, balsosim. Ir uh, vairāki semināri eh, jau par ICO uh, bijuši un uh, saskaramies ar a, problēmām, lai iznot šīs tiesības, kuras ir Lisbonas līgumā noteikts. Es domāju, ka tas tieši pietrūkst arī. Jā, tā ir juridiska bāze, kas atļautu uh, dot reāli konkrētu uh, atbildi. Un arī budžeta jautājums, tas ir nozīmīgs. Mums ir problēmas ar informāciju, lai izveidotu informatīvo līniju tiešsaistē. Pateicoties Eiropas komisijai, mums ir iespējas strādāt, tā mums dod iespēju izmantot serveru Luksemburgā un uh, Uh, izņēmuma kārtā mums bija iespēja pārvarēt šīs problēmas. Uh, mēs saskaramies ar problēmām ar personu datu aizsardzību, jo tas, kā tas ir paredzēts regulējumā, nav pietiekami precīzi. Mēs 27. dalību valstīs apkopjam informā informāciju, kāds ir uh, nu, nacionālais likums, likums, kas attiec uz šo, ja mēs nevaram 27 dažādas likums. Um, izmantot un 27 nu, dažādas uh, datu uh, apkopējums iesniegt atbilstošajās uh, valsts iestādēs uh, par datu aizsardzību. Mēs to nezinām, kā risināt, un arī komisija ne. Šeit ir vajadzīgs kāds risinājums. Un ceturtā problēma, ar ko saskaramies. Tā ir mums diezgan sarežģīva, jo mūsu iniciatīva ir uh, nu, daļēji neekskluzīvi eh, un īpaši mm, attiecināt uz pilsāņiem, kas eh, dzīvo citā dalība valstī nekā eh, tā valsts, kuras pilsoņi viņi ir. Ir ļoti sarežģīta šī sistēma un tie noteikumi, kāda ir uzstādīta dalību valstīs. Lai savāktu parakstus vai ir nepieciešams identifikācijas uh, dokuments, identitātes karte vai pase, vai ir nepieciešams, uh, vai var uh, akceptēt tikai nu, tādu tā kā rezidenta parakstu. Tie visi jautājumi. Un tūlīt pat beigšu man uzstāšanos, un secinājums ir tāds, ka daži Eiropas pilsoņi, kas dzīvo citā ES valstī, ir vienkārši izslēgti no viņu tiesībām balsot. Piemēram, Brits, kas uh, dzīvo Spānijā, viņš nevar uh, iniciatīvā uh, ļaujot man balsot, iesaistīties. Un tas ir piemērs. Ir daudz citu, piemēram, jo, uh, lai parakstītos uh, uh apvienoties karalistē, jābūt rezidentam, un uh, Spānijā, kur viņš dzīvo, ir jāpiereģistrējas uh, uh, kompjuterā vai nu ar nacionālo identitātes vai kartas numuru vai pasas numuru. Jautājums sabiotīkungam vai jums. Moments. So, Jūs jau ļoti ilgi runājat, jums jāņem vērā uh, arī citu intereses. Keseģānī kundze ir jāiet prom, tāpēc došu viņai vārdu vispirms, un tad runās Subjoto kungs, un tad Adāmo kundze. Lūdzu. Paldies, priekšstādājs kundze. Nu, man žēl, ka jādodas projām, bet divu punktu. Pirmkārt, par balsošanām. Esmu ļoti uh, izbrīnīta par to, ka uh, Eiropas pilsoņi var balsot divās uh, valstīs. Es domāju, ka tas nu nav uh, ētiski, ja jums ir iespēja izvēlēties uh, izcelsmes valsti vai arī rezidents uh, valsti. Man liekas, ka ļoti normāli jūs pieņemt šo lēmumu, bet nu divas valsts, man liekas, ka tas ir, kas nav, tas nav normāli jautājumi, kas ir saistīti eh, ap eh, dzīvesvietas nozīmīgumu un nacionalitāti. Tik teikts, ka šī ir šai uzklausīšana. Un, nu, neteikšu, kas tā teica, bet eh, teica, ka, nu, nevajag apšaubīt ne, nu, to, kā cilvēki kļūst par Eiropas pilsoņiem. No līgums nosaka, ka tā ir nacionalitāte vienām dalībvalstīm, kas ļauj iegūt šīs ēst pilsoņtiesības. Es personīgi kā universitātes pasniedzēju un arī pilsoni piedāvā citu risinājumu, bet mēs paliekam šajos ietvaros, kādi ir doti. Un ja mēs pieņemam ideju, ka realitāte ir nepieciešams, nu, teiksim, cita risinājuma, iespēja, proti, ir dzīves vieta, tas ieviesīs dažādas citas problēmas. Un, protams, ka piekrītu. Um, sēdētājiem pa kreisi, bet nu, visu laiku ir tāda diskusija, cik eh, gadu, eh, nedēļu, dienu eh, dzīves vietas ir nepieciešams, lai tādas tiesības saņemtu. Bet nu, tikko kā sākam doties par šīm starptautiskajām a, tiesībām a, aprakstīto dzīves vietas jēdienu, mēs a, vienojamies par risinājumu, kas ir paneiropeisks, kas būtu visās dalībvalstīs, lai atļautu īstenot tiesības, iniciatīvas tiesības, piemēram, nu, un tā būtu nu, dzīvesviet un seši mēneši, jeb kas cits, nu, par to ir jādiskutē. Tas ir samērā vienkārši. Nu, katrā gadījumā attiecībā uz to, kā es domāju, un, un, un manā ietverā tas būtu vienkārši. Ņūman kungs grib mm, uzdot jautājumu, lai noskaidrotu situāciju. Jā, lūdzu, jūs varat uzdot jautājumu. Es ļoti ātri jautāšu. Es droši vien runāju pārāk ātri. Kad es runāju par cilvēku, kam ir divas nacionālitātes un divas balss, es nedomāju vēlēšanas Eiropas parlamentā, kur teorētiski var izvēlēties uh, vai nu jūs balsojat par savas valsts kandidātu vai par kandidātu, kas nāk no valsts, kurā jūs tieši dzīvojat. Mēs, gan es, gan Sobjoto kungs, varam tikai balsot par cilvēkiem, kas dzīvo, kas nāk no valsts, kurā mēs dzīvojam, jo nevaram baudīt vairs vēlēšanas tiesības uh, Lielbritānijā. Katra no valstīm var pieņemt lēmumus, kas ļoti smagi var ietekmēt mani un manu ģimeni. Es vēlos balsot uh, Lielbritānijā vai Dānijā, ja es būtu Dānis kā piemērs. Tā tad es gribētu novērst. Es eh, tad es runāju par iespējām piedalīties vēlēšanās savā valstī, nevis Eiropas parlamentā. Paldies, Subjoto kungs. Es pilnīgi piekrītu jums. Tas tiešām ir arguments uh, atteikt. Uh, iespēju vēlēt divās valstīs, varbūt pārāk daudz prasīt nevajadzētu, varbūt pietiks ar vienu. Runāt par šo, tad atbildot uz uh, sievietes, kas ir gan vācieta, gan francūzieta uh, jautājumu, daudzās valstīs ir atzīts, ka pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir jā, cilvēkam jāizvēlas, kuru valsts piedarību viņš izvēlas. Uh, tāds gadījums attiec arī uz maniem dēliem. Jūs pārtraucat, tādēļ es īsti nesapratu jūsu jautājumu, bet es domāju, ka jūsu jautājums bija par uh, to, kā var uh, reģistrēties uh, dzīvojot uh, kādā valstī? No, Nē, mans jautājums bija par situācija, kas izlie, izriet no ICAO uh, regulējuma, jākonstatē, ka uh, Eiropas pilsoņi, kas uh, dzīvo valstī, kas nav viņa dzimteni, nu, Briti, kas dzīvo Spānijā, ka šīm nav tiesības balsot, uh, jo viņiem ir uh, dzīvojot Anglijā, jā. Uh, ja viņi dzīvo Anglijā, viņi var balsot Anglijā. Ja viņi grib balsot Spānijā, tad viņiem ir kompjuterē jāreģistrējas ar identifikācijas kartes numuru vai pasas numuru, kas viņiem nav vai tās ir vietējas vēlēšanas vai Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ā, viņi nevar parakstīties par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Yes. This is Adamo has the answer. Adamo kundze ir. <laughs> yes, it's your turn now, please. Adamo kundze atbildēs, lūdzu. So I'll try to answer. Es centīšos atbildēt uz dažiem no jautājumiem jauno federālistu pārstāvi. Es esmu pārsteigta, ka jūs varējāt nobalsot divreiz Eiropas vēlēšanās. Nē, viņi minēja Eiropas vēlēšanas, Eiropas parlamenta vēlēšanas, jā? Ja? Patiesībā ir direktīva, kura eh, nosaka sadarbības mehānismu starp dalību valstīm, lai izvairītos no šādas divkāršas balsošanas. Tieši tāpēc, ka uh, viens cilvēks eh, nedrīkst balsot divreiz, eh, nododot balsi Eiropas parlamentam. Tas būtu neētiski, kā jau tika minēts. 93.109 eh, direktīva tieši runā par šādiem, šādām situācijām, un Redings kundze jau minēja, ka komisija nāks klajā ar paziņojumu turpmākā mēneša laikā, uh, vai uh, vēlāk, e, un viens no elementiem šajā paziņojumā būs par to, kā palīdzēt dalību valstību administrācijām padarīt šo sistēmu vēl efektīvāku, lai nebūtu nekādu um, iespēju um, kaut ko pārkāpt. Bet tātad jums būtu jādeklarē, ka jūs nebalsojāt citā dalību valstī, un tad uh, notiks pārbauda, ka tas nav noticis. Otrs jautājums, kas jums bija, uh, bija par to, vai cilvēki varētu saņemt Eiropas pilsonību, neatkarīgi no nacionālās pilsonības, ja valsts piedarības. Man žēl, ka viņa devās prom, jo tā varētu būt bijusi ļoti interesanta um, akadēmiska diskusija, bet šobrīd līgumi nosaka ļoti skaidri, ka 20. pantā tad tas ir teikts, ka Eiropas Savienības pilsonība neaizstāja Eh, valsts, eh, valsts piedarību, ja pilsonību. Tātad tas ir kaut kas, kas eh, piešķir papildus statusu un konkrēts tiesības. Tā ir tā situācija, kādā šobrīd atrodamies. Ja vēlties diskutēt par trešo valstu valsts piedarīgajiem un uh, uz rezidents balstītu uh, pilsonību, tad komisija jau savā 11. gada integrācijas darba kārtībā ieteica dalību valstīm veicināt politisko līdzdalību un ļaut trešo valstu valsts piedarīgajiem balsot vietējās vēlēšanās. Cik es zinu, tad 16 dalību valstīs tas ir iespējams. Un es tiešām neticu, ka šeit mums ir tīrs tieši tāds juridiskais pamats, lai darītu vairāk, bet šajā jautājumā komisija ieņēma skaidru nostāju un ieteica šīs iespējas uh, dalībvalstīm, kā integrēt šos uh, iedzīvotājus mūsu sabiedrībā. Un tad no Eiropiešu pasaulē organizācijas pārstāvja dzirdēju ka jūs minējāt šīs problēmas, kas ir cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības un ka viņiem ir problēmas ar balsošanu. Mēs to par to zinām, un tas ir tāpēc, ka dalībvalsts pašas regulē savas nacionālās vēlēšanas, dažas bal ļauj balsot pilsoņiem, kas dzīvo ārvalstīs, daži to dara diezgan efektīvi, nodrošinot arī tehnoloģiskus pasākums, kā to darīt, bet cits savukārt nē. Ko komisija šeit dara? Mēs uh, attīstām tehnoloģijas un mums ir vairāki uh, projekti kopā ar mūsu Connect cilvēkiem, lai uh, pilnībā izmantot modernās tehnoloģijas un izmantotu e-balsošanu, elektronisko balsošanu tieši šādās situācijās daudz plašākā veidā, lai veicinātu vēlētāju aktivitāti. Un uh, vēl Brāna kunga jautājums kas arī ir ļoti interesants. 25. pāns, jā, komisija, komisāri jau arī minēja, ka var izmantot 25. pāntu. Um, tur ir runa par balsošanu nacionālās vēlēšanās, par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Mēs uh, Zinām, ka ir bijušas problēmas, arī citiem tāds ir bijušas, un komisija cenšas uh, sniegt palīdzību šajā IT jomā, organizatoriem sniedzot pieeju serveriem, un regulā tiešām nav paredzēta šāda palīdzība. Un mēs uh, zinām, ka tā tas ir. Mūsu sākotnējā uh, regulas priekšlikumā piedāvājām vienādas prasības visām dalībvalstīm, lai pilsonis varētu atbalstīt kādu pilsoņu iniciatīvu, ja gribētu. Bet galīgajā regulas versijā patiešām tika ieviestas atšķirīgas prasības, jo katra dalībvalsts prasa kaut kādus citus eh, datus, eh, lai pārbaudītu cilvēku identitāti, kas vēlas atbalstīt pilsoņu iniciatīvu. Mēs varam vienkārši prasīt eh, dalībvalsts pēc iespējas pazemināt šīs prasības, bet tas arī ir viss. Un tagad pavisam pats pēdējais lūgums izteikties. Lūdzu, izsakieties ļoti, ļoti īsi un precīzi. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu priekšsādātājs organizācijai um, Eiropiešu pasaulē. Kad mēs runājam par uh, tiesību piešķiršanu balstoties uz rezidences valsti, mums ir jāņem vērā uh, Eiropas pilsoņu uh, Uh, mobilitāti. Ja kāds, kas uh, ir itāls, dzīvo 5 gadus Vācijā, 6 gadus Dānijā, 3 gadus Beļģijā, kur tad viņš balsos? Loģiskākais būtu, ka viņš balsot savā izcelsmes valstī. Tas ir jāņem vērā, jo pretējā gadījumā viņam būtu jābalso trijās valstīs, un procedūra varētu būt diezgan uh, smagnēja. Otrā lieta, ko gribēju minēt, eh, un kas ir jāņem vērā, ir tiešām iespaidīgi, ka šorīt bija jauni cilvēki. Visi, kas sēdēja aizmurē, bija pārsvarā jauni cilvēki. Un ir jauns emigrācijas vilnis Eiropā. Finansiālās situācijas kontekstā eh, ir ļoti daudz jauniešu, kas no dienvediem eh, pārceļas vai nu uz Eiropas ziemeļgalību valstīm vai ārpus Eiropas savienības, un tas ir fakts, un mums ir jāņem vērā, uh, ka ilgtermiņā šis jautājums būs jārisina. Un tas ir nopietnas jautājums, jo pirmkārt mums būs ne tikai smadzeņu noplūde, aizbrauks labākie kadri, bet mums ir arī jāpadomā, kā uh, saglabāt saikni ar šiem pilsoņiem un jāņem vērā tiešām šis uh, jaunais emigrācijas vilnis. Paldies! Vai jūs gribētu atbildēt? So, um, Ir šeit divi jautājumi. Pirmkārt, jūs minējāt, ka cilvēkiem vajadzētu drīzāk saglabāt tiesības balstot savā izcelsmes valstī, nevis iegūt uh, tiesības balstot savā um, dzīvesvietas valstī. Un es uh, atcerējos uh, mūsu lūgrumus tiesniedzēju uzstāšanos, uh, kurš minēja savas trīs meitas. Uh, Un Kotrēls kundze tikko teica, ka patiesībā tā kā uh, viņas jau kādu laiku dzīvo Spānijā, viņas drīzāk labprāt balsotu Spānijā. Es negribu teikt, ka komisija atbalsta šādu tiesību atņemšanu kā tādu. Mēs vēl neesam ieņēmuši nekādu pozīciju, bet es vienkārši gribētu norādīt, ka šis jautājums nav tik vienkārši un viennozīmīgs. Tur var būtu vajadzētu tāds detalizētāks diskusijas, jo ja pilsonim būtu iespēja, ja mēs eh, to ņemtu par pamatu, varbūt, ka mums varētu izmantot eh, vietējo vēlēšanu modeli, jo jūs, tur jūs varat balsot divreiz, jo jūs balsojat par diviem atsevišķiem vēlēšanu apgabaliem. Un eh, pretstatā Eiropas parlamentam tur nav neētiski balsot divreiz, jo uh, Eiropas parlaments tomēr ir viena institūcija. Tātad šeit ir vēl papildus jautājumi šai tiesību atņemšanai, bet, manuprāt, šodienas diskusija jau bija ļoti vērtība, vērtīga mums, lai panāktu progresu. Paldies! Es domāju, ka ar to mēs varētu arī beigt. Paldies par jūsu līdzdalību, jo īpaši gribu pateikties paneļu dalībniekiem, sekretariātam, tulkiem.